Uh, colleagues, um, if you don't mind, I'm just waiting for a couple of minutes uh, for the shadows for Mr. Court to arrive uh, so that we can begin it. Kolēģi, ja neiebilstat, tad es gaidu Šogar kungu viņa ziņojumam. Varbūt divas, trīs minūtes vēl varam pagaidīt, un tad sāksim mūsu sanāksmi. Es vienkārši informēju, kāpēc mēs vēl gaidām. Paldies! Good afternoon, colleagues. Um, and... Labdien, kolēģi! Mēs tagad varam sākt mūsu sanāksmi. Sāksim ar pirmo punktu - darbkārtības pieņemšanu. Ja iebildumu nav, tad uzskatām to par pieņemtu. Otrais punkts - valoda režīms. Nebūs tulkojums horvātu, īru valodā. Atgādinājums, ka šodien ir elektronisks balsojums 16.40. Lūdzu, ņemiet līdzi uz to brīdi savas balsošanas kartītes. Tagad varam sākt ar pirmo e, jautājumu pēc būtības. Trešais punkts - Šogar kunga ziņojuma projekta izskatīšana pār pilsēmtiesību stiprināšanu Eiropas Savienības pilsonības ziņojums 2017. gadam. Kā ievadam var pateikt, ka 24. janvārī komisija nāca klajā ar 17. gada pilsonības ziņojumu. Šis ziņojums tiek publicēts ik pēc trim gadiem, izskatot galvenās iniciatīvas, kas tiek īstenos, lai stiprinātu pilsonību. Mēs reaģējam, kur Lība ir saskaņā ar 54. pāntu asociētā komiteja. Mums ir dalīta kompetence, bet ekskluzīva kompetence attiecībā uz drošības draudu neutralizēšanas. Tāpat arī saistībā ar ES pilsoņu aizsardzību ārpus Eiropas Savienības referents Šogar kungs prezentēs savu ziņojumu projektu. Lūdzu, Šogar kungs, iepazīstiniet mūs ar savu ziņojumu projektu. Paldies, priekšsarētāji! Saskaņā ar vienošanos ar plībē un petīt komiteju priekšsarētājiem mums būs kopīga kompetence izņemot piekto punktu, kas ir ekskluzīvi Libe kompetencē. Drošības draudi, balstu, to novēršam balstoties uz sadarbību un e, atbalsts sniegšanas e, cietušajiem un upuriem. Tā kā e, ziņojuma teksts apjoms bija ierobežots, tad mēs visu atzinam tekstu sastādījām koncentrējoties uz galvenajiem punktiem. Pirmkārt, ir nepieciešams īstenot drošības pasākums, lai pilsoņi justu, ka viņiem ir nodrošināta drošība. Tāpat ir svarīgi novērst radikalizāciju un veikt deradikalizāciju, kas ir ļoti svarīga, ņemot vērā realitāti, ņemot vērā, ka pēdējo terorisku uzbrukumu veicēji bija es pilsoņi, un ir jānodrošina konsulārā aizsardzība daudz efektīvākā veidā Eiropas Savienības pilsoņiem ārpus Eiropas Savienības. Es labi apzinos, ka pārāk uh, ne, nelielais teksta apjoms, kas ir pieejams, neļauj izvērst eh, plašu aprakstu, tāpēc vēlētos paplašināt šo ziņojumu ar grozījumu starpniecību, un es tikko tie šie grozījumi būs gatavi, nosūtīšu tos ēnu referentiem, lai viņi var ņemt tos savās, savā darbā vērā, šie grozījumi būtu šajās jomās. Vienlīdzības veicināšana visiem ēst pilsoņiem, nepieciešamība piepildīt ar saturu saistībā ar minoritātēm, arī pēc iestāšanās kontekstā ir jānodrošina efektīva pilsoņa aizsardzība no minoritātēm, respektīvi to pilsoņa aizsardzību, kas pārstāv minoritātes. Uh, un ir nepieciešams de nodrošināt demokrātijas un pamatiesību un tiesiskumu īstenošanu, LGBTI personu aizsardzību, nepieciešamība strādāt pie šķēršu nojaukšanas, ar kuriem saskaras cilvēki ar invaliditāti, lai viņi varētu izmantot savas tiesības, un nepieciešamība reaģēt uz sistemātisku uh, vēršanos pret romiem viņu valstīs un nepieļaut izraidīšanu tad, kad viņi izmanto brīvas pārvietošanās tiesības. Bezvalstnieciskuma jautājums vēlos norādīt, ka izslēgšana no eh, aizsardzības, kas izriet no pavalstniecības, atņem cilvēkiem viņu tiesības, un tā ir situācija, kas ir Eiropas Savienībā jārisina. Par Brexit vēlos atgādināt Eiropas Savienības aicinājumu, kas izteikts rezolūcijā, aizstāvētu to cilvēku tiesības, kas ir izvēlējušies dzīvot apvienotajā karalistē un Eiropas Savienībā. Un te šo pilsoņu tiesības ir jāuztver kā prioritārs Brexit sarunās. Un ar nepacietību gaidu arī no ēnu referentiem citus grozījumus. Paldies Šogarkungam. Sociāldemokrātiem Koster kungs izteiksies Vaidenholzer kunga vietā. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Vaidenholzer kungs nevarēja ierasties šodien, tāpēc mani lūdza uh, nolasīt viņa viedokli. Runa ir par ļoti svarīgu iniciatīvu, un man prieks, ka Lībe un Pētī komitejas kopā sagatavo šo ziņojumu. Ziņojums par ES pilsonību ļoti svarīgs, jo ES pilsonība ir ļoti e, nozīmīga tajā ziņā, ka pilsoņiem ir jāspēj identificēties ar Eiropas Savienību. Eiropas leģitimitāte izriet no līguma. Līdz ar to man ir svarīgi izskatīt jautājumu par to, kādā veidā mēs varam ES pilsonību un demokrātijas, eh, demokrātisko līdzdalību stiprināt. Uzsvars tiek likts uz drošību un ES pilsoņu aizsardzības palielināšanu. Tas, kas e, vēl šeit nav pietiekami izvērsts, manuprāt, ir kā palielināt e, līdzdalību demokratiskajos procesos Eiropas Savienībā, lai plašāk izmantotu iespējas un kā stiprināt, piemēram, plašsaziņas līdzekļu mēdīju daudzveidību. Lai es pilsoņi labāk varētu izmantot savas tiesības, viņiem ir jābūt labi informētiem par šīm tiesībām. Zināšanas par atsevišķām tiesībām pie kā piemēram tiesības uz konsulāro aizsardzību ir pārāk nelielas vēl. Mums ir jānodrošina, ka pilsoņi ir informēti par savām tiesībām, lai varētu tās izmantot. Vienlaicīgi runa ir nav tikai par informāciju, bet arī par Eiropas Savienības pilsoņu tiesību izpratni ar inten, eh, intensīvāku dialogu vien nepietiek. Ir nepieciešama demokrātiskas reformas. Eiropas parlaments, kā vienīgi tieši vēlētā iestāde, varētu kalpot kā paraugs, norādot, kādam būtu jābūt saturam. Paldies Kosterkungam. Ja citi kolēģi nevēlas izteikties.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 Esmu interesēts eh, norādīt eh, arī to, ka nepieciešams palielināt demokrātisko līdzdalību. Viens veids, kā to iestrādāt ziņojumā, varētu būt tāds, ka deputātiem būtu jābūt spējīgiem vēlēt nevis eh, blokā par visiem komisāriem, bet par individuāliem komisāriem. Uh, nedomāju, ka būs tāda lieta kā Eiropas Savienības pilsoņu identitāte vai demos. Ja jūs tiešām vēlaties iet demokrātisko ceļu, tad būtu jāsaka, ka parlamenta deputāti ir tie, kas tiek ievēlēti par komisāriem, un priekšsēdētājiem ir jābūt tieši ievēlētam, jo demokrātijas pamats ir tāds, ka ir jābūt iespēja atlaist eh, savu valdību. Un tā ir problēma, tīpaši Lielbritānijā, kur mums ir ievēlēta valdība, un tad varētu atlaist viņu pēc vairākiem gadiem, bet tagad tas vairs nav iespējams, jo īstā valdība ir Briselē un Briseles institūcijas. Un kaut arī var ievēlēt eh, deputātus, viņi nevar ierosināt likumprojektus un vai atcelt tos. Tāpēc vajadzētu iet līdz galam vai arī saskarties ar uh, lielāku pretestību no iedzīvotājiem kā Lielbritānijā, kur izvēlas izstāties no Eiropas Savienības. Tāpēc vajadzētu ierosināt, kā Eiropas parlamenta deputāti ir tie, no kuru vidus tiek veidota komisija, tās kā kabinets, valdība. Un tad eh, nepieciešams arī tieši ievēlēts priekšsēdētājs. Tad vismaz būtu atbildība ceru, ka atradīsiet šos priekšlikumus par noderīgiem. Tagad dosim vārdu komisijai. Lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Pavisam īsi. Janvārī mēs nācām klajā ar paketi ziņojums, kas bija vairāk vērsts uz nākotni. Tas bija 17. gada ziņojums par ES pilsonību, tāpat arī ziņojums par to, ko sasniedzām pēdējos trijos gados. 25. panta ziņojums, kuram vēlēs pievērst jūsu uzmanību, ir saistīts arī ar e-apmācības rīku, kas tika izstrādāts pret vietējo darbinieku nepieciešamības, lai viņi zinātu, kā strādāt ar jautājumiem saistībā ar brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā un trešo valstu pilsoņu problēmām. Uh, Kā jau Kostarkungs norādīja, Eiropas Savienības kodolā ir tieši ES pilsonība, un mēs centāmies skatīt vairākus jautājumus, kā veicināt Eiropas Savienības pilsonību un tiesības, kā uzlabot demokrātiskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā un kā vienkāršot ES pilsoņu dzīvi. Kā arī kā stiprināt drošību un veicināt uh, vienlīdzību. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka iedzīvotājiem ir labāk jāpārzina savas tiesības, un tā ir viena no galvenajām prioritātēm šajā ziņojumā - uzsākt informatīvo kampaņu par pilsonības, no pilsonības izrietošām tiesībām. Tā skaitā balsošanas tiesības un konsulārās aizsardzības jautājums. Sestībā ar konsulāro aizsardzību jāsaka, ka tās jautājums jau tiek skatīts šī ziņojuma projektā. Vēlos pievērst jūsu uzmanību sabiedriskajai apspriešanai, kur komisija plāno uzsākt par ārkārtas ceļošanas dokumentiem, kas tuvākās nedēļas laikā tiks sākt. Un visbeidzot, par papildus pieminētajiem punktiem, piemēram, kā stiprināt LGBTI personu tiesības. Es vēlos atgādināt komisijas rīcības sarakstu, un mēs gaidam jūsu atbalstu šo rīcību īstenošanai. Es domāju, tas arī viss, ko šobrīd varu sacīt par šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Šogorkungs! Noslēgumam vai ir kas sakāms? Nē, labi. Grozījuma iesniegšanas termiņš 15. septembris. Paldies kolēģiem. Mēs ejam diezgan strauji uz priekšu. Nākamā ziņojuma referente vēl nav ieradusies. Tas ir par Romu integrāciju Eiropas Savienībā. Mums būtu jāsaka 15.30. Pagaidīsim, līdz postas kundze ierodas. Tāpēc šobrīd pārtraukums līdz 15.30. Paldies! Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Um, our rapporteur is here. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, varam atsākt darbu, uh, referenti ir ieradusies. Ja vēlaties piedalīties diskusijās, lūdzu, ieņemiet savas vietas. So to... Ceturtais darba kārtības punkts pamatiesību aspekti Roma integrācijas Eiropas Savienībā, bet aspektu cīņa pret antičigānismu referenti ir Sorāja Posta. Postas kundze prezentēja savu ziņojumu projektu iepriekšējā sanāksmē, atcerēsieties, tas bija pirms vasaras pārtraukuma vēl. 252 grozījumi ir tikuši iesniegtos, iesnieguši šīs komitejas deputāti, un Tagad uh, pievērsīsimies šo grozījumu izskatīšanai. Aicināšu Sorāju postu izteikties un rēģēt uz iesniegtajiem grozījumiem, pirms pievēršamies ēnu referentiem un citiem deputātiem. Sorāja, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju teikt, ka man ir liels prieks būt atpakaļ. Ļoti gaidīju šo jauno darba semestri parlamentā. Ir ļoti jauki redzēt atkal visus kolēģus. Esmu ļoti priecīga redzēt, ka tik daudzi mani kolēģi ir uh, veltījuši savu laiku un iesnieguši 252 grozījumus ziņojumu projektam. E, tos grozījumus saņemt no kolēģiem no Lībe komitejas, bet esam saņēmuši arī komitejas no FEM komitejas. Lielākā daļa no šiem uh, grozījuma priekšlikumiem iekļaut brīnišķīgus priekšlikumus par to, kā uzlabot uh, Romu situāciju Eiropā. Daudz no grozījumiem arī parāda izpratni par to, cik svarīga ir cīņa pret uh, antičigānismu. Mēs nevēlamies, lai viņi dzīvotu nabadzībā vai uh, sociālā izolācijā, bet mēs nedrīkstam aizmirst, kādi ir galvenie iemesli antičigānismam, kāda ir pamatiemesli naidarunai, naida diskriminācijai visās dzīves jomās, ka trūksta līdzvērtīgas piekļuvas informācijai, pakalpojumiem, policijas aizsardzībai, par to, ka ir ļoti aizspriedumains atspoguļojums mēdījos čigāniem. Un, ja mums neizdosies cīnīties pret antičigānismu, tad viņu dzīvi uzlabot mums neizdosies, neatkarīgi no tā, cik labas ir Eiropas komisijas aizsāktās komisijas vai uh, dalību valstu uzsāktās uh, aktivitātes, tās nespēs nodrošināt uh, Romu iekļaušanu sabiedrībā nediskriminējošajā veidā. Daudz no jums ir iesnieguši ļoti līdzīgus grozījumus manam vēstījumam, gluži vienkārši ir piedāvāts maigāks formulējums, bet gribēju jums pateikt, ka es apzināti vēlējos izmantot stingru formulējumu. Uh, Eiropas Savienība nav spējusi izpildīt savus cilvēktiesību pienākumus pret romiem, pret uh, Eiropas Savienības pilsoņiem. Viņi tādi jau ir vairāk kā 800 gadus. Tieši tādēļ arī situācija ir tik kritiska, kāda tā ir pašlaik. Tādēļ domāju, ka mēs, kā, ka mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāieņem ļoti stingra pozīcija jau tagad. Pamanīju arī grozījumus, kas saistīti ar Romu cilvēku kriminalizāciju un radikalizāciju. Arī šajā gadījumā uzskatu, ka mēs, kā Lība deputāti, nedrīkstam formulēt šādus nosodošus eh, spriedums par cilvēkiem. Daži grozījumi arī vaino Romu cilvēkus, norādīts, nu, ka viņiem pašiem vajadzētu gribēt mācīties un strādāt. Ziniet, es nekad neesmu satikusi nevienu cilvēku, kurš grib būt nabadzīgs, kurš gribētu, lai viņu bērniem nebūtu nekādu izreģu dzīvēm nu, padomāsim, ka Romu cilvēki domā un jūtas tāpat kā jebkuri citi cilvēki un vecāki. Tādēļ jāiet paust um, cerību, ka mūsu labā sadarbība ar ANU referentiem turpinās arī grozījumu izskatīšanā, kompromisu meklēšanā. Mums ir uh, šo ceturtdienu paredzēta pirmā ēnu referentu sanāksme. Uh, šo ceturtdienu, tātad un pēc tam arī Strasbūras nedēļā, un esam ieplānojuši pieņemšanu Liba komitejā 28. septembrī un plenāra sesijā oktobrī vai novembrī. Paldies! Thank you, Soraya. Paldies, Soraya. Un tagad pievērsīšos ēnu referentiem. Šākīkungs, Šogārkungs, vai jūs runāsiet Šākīkunga vietā? Šogārkungs ETP vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja Čakiekungs nevarēja ierasties, tādēļ ja viņš aicināja nolasīt tas viņa viedokli. Tātad, strādājot pie šī ziņojuma projekta, Uzskatu, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo nav apšaubāms, ka antičigānisms vēl joprojām ir ļoti klātesošs Eiropas sabiedrībā. Tas ļoti apgrūtina Romu dzīvi. Esmu iesniedzis vairākus grozījumus, jo jautājums ir ļoti sarežģīts, un tam, vajadz, to, tam vajadzētu paiet no dažādiem uh, virzieniem. Es ceru, ka šis ziņojums un man grozījumi palīdzēs uh, cīnīties pret antičigānismu Mums nevajadzētu runāt tikai par uh, problēmām, vajadzētu arī runāt par rezultātiem un sasniegumiem atsevišķās dalībvalstīs. Priecāšos uh, sadarboties ar jums, kolēģi, un es ceru, ka līdz šī mēneša beigām mēs sagatavosim tekstu, kas būs pieņemams visiem. Paldies, Šogar kungs! Daži ēnu referenti nav ieradušies, tādēļ tagad pievērsīšos, došu vārdu Cecilijai Vikstraumai, Aldi grupas ēnu referentē. Paldies priekšsēdētājiem, vēlējos pateikties referentai un viņas darbiniekiem par darbu, ko viņi ir ieguldījuši, sagatavojot uh, tekstu, kas ir mūsu priekšā šodien. Teksts ir balstīts uz faktiem, un tas tika sagatavots cieši sadarbojoties ar pilsoniskās sabiedrības ekspertiem. Es uzskatu, ka šim tekstam ir potenciāls aizsākt tādu toņa maiņu attiecībā uz pamatiesību diskusijām Eiropas minoritātēm visā Eiropā. Pavisam procesa, pavisam procesa sākumā Sorāja vērsās pie mums, pie, pie manis, un mēs sākām sarunu par šo tēmu, un es saprotu, ka viņas mērķis bija sagatavot ļoti ambiciozu tekstu. Uh, Tā kā šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Un cieša sadarbības rezultātā mēs sagatavojam vairākumu grozījumu kopā. Man liels prieks par to. Kā mēs visi zinām, tad pamatiesības nav uh, kreiss vai labs jautājums, tas ir cilvēktiesību jautājums, un mums ir jāmēģina veidot, celt dažādus tiltus starp politiskajām grupām un runājam par pamatiesību ievērošanu Eiropas Savienībā, Romu sabiedrībā. Uh, līdz šim mums nav izdevies izpildīt mūsu demokrātiskos pienākumus. Mm. Un es domāju, ka Saraja ir pelnījusi uh, mūsu cieņu. Ir īstais laiks norādīt, ka viņa ir paveikusi brīnišķīgu darbu Un tagad ir laiks, ka Eiropai ir jāmaina veids, kā aplokojam Romu sabiedrības visās e Eiropas Savienības dalību valstīs. Es ļoti priecāšos turpināt mūsu konstruktīvo dialogu. Un vēlreiz ir jāuzsver, ka mums ir jāveido ļoti spēcīga koalīcija šajā ēkā pamatiesību jautājumos priekšsēdētāji ir īstais laiks, lai mēs te tagad labotu visas kļūdas, ko esam pieļāvuši iepriekš, ir jāizmanto iespēja veidot labāku nākotni. Vēlreiz liels paldies, paldies Sorājai un paldies visiem, kas vēlējušies ieguldīt savu laiku un darbu. Paldies! Paldies, Cecilija! Un tagad goja grupas vārdā Albija kungs. Gracias. Albija kundze, paldies! Gribēju pateikties referentē par ieguldīto darbu, jo darbs noteikti nebija vienkāršs. Ir svarīgi atzīmēt to, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība eh, cīnās pret antičigānismu horizontālā veidā visā savās politikās, ka ir um, jācīnās pret šo specifisko diskriminācijas formu, kas uh, marginalizē uh, sabiedrības grupu un nolem viņus nabadzībai. Nu, kā puse čigāna Eiropas Savienībā dzīvo nabadzībā. Mēs esam iesnieguši uh, grozījumus. Mēs uzskatām, ka ir jāatzīst, ka pastāv sistēmiska diskriminācija pret šiem cilvēkiem. Mēs nevēlamies, lai tiktu pieļauts jebkādas diskriminācijas formas. Bet runa nav tikai par to, ka trūkst eh, čigānu pieminēšanas Eiropas Savienības politikās, bet ir jārunā arī par uh, institūcijām. Daudzkārt uh, tikusi pieļauta naidaruna, esam to pieredzējuši arī šajā ēkā. Jābūt politikām, kas cīnās pret diskrimināciju, pret antičigānismu, kas aptver visas jomas. Uh, Nav nekādas jēgas uh, izteikties, uh, naklajā skaistām runām uh, atsevišķās dienās, bet tajā pašā laikā atbalstīt budžeta samazinājumu vai taupības politiku, kas faktiski uh, smacē eh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un NVO, kas strādā reālo darbu cīnoties pret diskrimināciju. Nav nekādas jēgas nosodīt diskrimināciju Eiropas Savienībā, ja tajā pašā laikā mums ir privileģētas attiecības ar valstīm, kuras pieļauj diskrimināciju, kas veicina diskrimināciju. Piemēram, mums ir migrācijas politika. Uh, ka cilvēki, kas tiek vajāti tādēļ, ka viņi ir čigāni, viņi nevar saņemt starptautisko aizsardzību vai kas ir atkarīgi no Eiropas Savienības ģeopolitiskajām attiecībām. Nobeigumā. Gribu teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ir uh, valsts dienesti, uh, kas būtu viens no galvenajiem kanāliem, kā cīnīties pret nevienlīdzību, uh, sākot visdažādākajās tās jomās - izglītībā, mājokļu politikā un tā tālāk. Jo ir kļuvis pavisam skaidrs, ka atsevišķi fondi, kas bija paredzēti cīņai pret antičigānismu Eiropas Savienībā, finansējums ir ticis izmantots, lai atbalstītu skolas, kurās netiek pieņemti čigānu bērni. Tas ir ļoti svarīgi. Esmu pārliecināta, ka mums uh, Eiropas parlamentā ir jāturpina cīņa, arī sadarbojoties ar NVO un institūcijām, kas uh, strādā ar uh, Roma cilvēkiem. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Valēro. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribēju pateikties Sirsnīgi Sarājai par ļoti ambiciozo darbu, ko viņa ir paveikusi, strādājot pie atzinuma. Paldies, ka esat bijusi arī tik iekļaujoša, kas tiek ļāvis arī mūsu savā darbā. Mums bija iespēja paust savu viedokli, un jau pašā sākotnējā posmā šie viedokļi tika iekļauti un atspoguļoti. Es piekrītu sarājai, ka atzinumā ir jāizmanto ļoti stingrs formulējums jo tik daudzus gadus čigāni, romu cilvēki ir bijuši otrās klases pilsoņi mūsu sabiedrībā, to nedrīkst pieļaut. Pašlaik esam situācijā, ka a, Eiropas Savienības pilsoņu brīvība, pārviet, pārvietošanās brīvība tiek apšaubīta daudzās Eiropas Savienības valstīs. ne jau mūsu pārvietošanās brīvība, bet uh, Romu cilvēku pārvietošanās brīvība, uh, kas uh, ceļo starp valstīm, kas uh, ubago uz ielām. Uh, viņu pārvietošanās brīvība tiek apšaubīta, bet visiem Eiropas Savieniem ir jābūt vienādām tiesībām. Un tā vietā, lai meklētu cēloņus, lai mēģinātu saprast, kādēļ cilvēki pārvietojas starp valstīm, tīri nabagošanas, ubagošanas nolūkos, ir jāsaprot, kādi ir tā cēloņi. Daudz viet Mm, tiek uzskatīts, ka labākais risinājums būtu aizliegt ubagošanu. Tas nav labākais uh, risinājums. Vislabākais risinājums būtu noskaidrot, kādi ir cēloņi, kādēļ cilvēki pārceļ uz citu valsti, kādēļ viņi uh, atstāja savus bērnus, savas ģimenes un dodas prom. Es nedomāju, ka cilvēki labāk izvēlas ubagot citā valstī, tā vietā, lai strādātu paši savā valstī. Mums ir Eiropas Savienības cilvēktiesību konvencija. Mums ir arī mūsu pamatiesības, bet par spīti tam visam uh, un par minoritāšu tiesībām mēs neesam atraduši veidus, kā sodīt valstis, kuras nav nodrošinājusi cilvēktiesību ievērošanu. Mums ir vajadzīgs labāks regulējums, lai mēs spētu vērsties pret valstīm, kuras nerespektē cilvēktiesības. Es nerunāju tikai par romiem, tos tas skar arī citus cilvēkus, bet um, kādas metodas Eiropas Savienībā um, mums nav pieejamas, lai varētu izdarīt spiedienu uz šīm valstīm. Nepietiek tikai ar uh, likumiem. Uh, ir nu, vēl tāda svarīga lieta, kas mums ir jāpaveic sabiedrības viedokļa veidošanā. Sabiedrības viedoklis ir ārkārtīgi spēcīgs, un es ļoti lepna, ka man ir bijusi iespēja aktīvi darboties šajā uh, ziņojumā. Es ar atbalstīju Sorajas iesniegtos grozījumus, un es pārliecinātu, ka beigās mums izdosies vienoties par ļoti spēcīgu un ļoti labu tekstu. Uh, Paldies, paldies par jūsu komentāru, paldies visiem par komentāru. Arī komisija spēlē ļoti strateģisku lomu šajā darbā. Tad pirms dodu vārdu atkal referentē, vai mēs varētu dzirdēt komisijas viedokli. Šmita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par doto vārdu. Pirmkārt vēlējos apsveikt referenti Postas kundzi par lielisko ziņojumu. Tas ir tikai ļoti labi izstrādāts ziņojums, tas arī ir ļoti spēcīgs un ļoti skaidrs. Komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropas parlaments runā skaidri un pārliecinoši par to, kāda ir situācija attiecībā uz Romu cilvēku iekļaušanu Eiropas Savienībām. Eiropas komisija vēlējos arī mm, paust savu atbalstu uh, visiem iesniegtiem grozījumiem. Tiešām ļoti uh, iespaidīgi redzēt, ka ir 252 grozījumi, uh, kas atbalsta postas kundzes vēstījumu. Gribēju tikai uzsvērt, ka šis ziņojums tiek sagatavots ļoti labā laikā. Jūs zināt, ka pēc Eiropas parlamenta pieprasījuma 2011. gadā Eiropas komisija sagatavoja Eiropas ietvaru par Romu iekļaušanu. Un Tagad ir uh, īstais laiks domāt par to, kā rīkosimies pēc 2020. gadam. Tagad ir īstais laiks, lai Eiropas parlaments skaidri norāda to, kā viņi vēlas strādāt, rīkoties tālāk. Tieši tādēļ mēs pilnībā atbalstam visu, ko jūs teicāt. Mēs arī atbalstam uh, ļoti daudzus uh, no izniegtiem grozījumiem, jo īpaši no ēnu referentiem, kas. Uh, dodas vienā virzienā, varbūt tikai formulējums nedaudz atšķiras. Mēs piekrītam, ka jā, ir bijis 800 gadu ilga diskriminācija, antičigānisms, bet uh, tikai pēdējos piecos, sešos gados mums ir bijusi, bijuši kopīgi Eiropas Savienības centieni, lai cīnītos pret to. Mums vēl ir ilgstēšējums, līdz mums izdosies panākt risinājumu bet ir jāpanāk labs līdzsvars starp uh, uh, cēloņu atrašanu antičigānismam un uh, tā savietošana ar sociālās iekļaušanas darba kārtību. Ir jāpaturprātā, ka mums ir jāmaina cilvēku dzīves jau tagad. Ir jāatrod līdzsvars starp uh, to, uh, lai šis formulējums būtu spēcīgs, bet ne pārāk strikts. Lai mēs nodrošinātu to, ka mēs dodamies pareizajā virzienā. Uh, Vēl īsi gribēju mm, atgriezties pie brīv, pārvietošanās brīvības aspekta. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un ir taisnība. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir pārvietošanās brīvība. Un tādēļ gribēju paust mūsu atbalstu 124. un 135. grozījiem, ko iesniegus Bildes kundze no Zviedrijas, kuri tātad sīkāk atrunā Uh, šo tiesību par brīvu pārvietošanos, ka tā nav izvēle, bet tad dalībvalstīm ir pienākums, piemēram, izsniegt identitātes dokumentus. Tad detalizētāk vairs neiedziļināšos, bet gribēju tikai pateikt, ka ir mm, arī svarīgi norādīt, ka pašlaik šīs tiesības tiek pārkāptas. Un visbeidzot, es piekrītu postas kundzē, ka atsevišķās vietās komisija gribētu, lai teksta formulējums būtu uzmanīgāks. Mēs nedomājam, ka ir atbilstoši iekļaut atsaucas uz uh, Romu uh, kriminalizāciju, nedomājam, tas ir piemēroti. Mēs atbalstam stingru formulējumu, bet ir būtu liederīgi tad uzmanīgi izvērtēt, kā ko noformulēt, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Ar Tad šo īso komentāru gribēju teikt, ka es ar nepacietību gaidu uh, galīgo konsolidēto teksta versiju ar grozījumiem, ceram, ka tie būs kompromisa grozījumi, kas panāks uh, līdzsvaru starp sociālo iekļaušanu un uh, antičigānisma uzsvēršanu. Es ceru, ka šis dokuments kalpos kā Eiropas parlamenta uh, Uh, aicinājums pārskatīt pašreizējo ietvaru, un es domāju, ka tam mēs būsim spēruši jau svarīgu soli uh, ceļā uz uh, politikas ietvaru pēc 2020. gada. Vēlreiz paldies par paveikto darbu. Komisija, protams, vienmēr ir jūsu rīcībā. Paldies! Positive, um, Paldies par šo labvēlīgo vērtējumu. Un Tagad gribēju pirms eh, dot atkal vārdu Surajai pateikties ēnu referentiem, ka viņi pievērsās šī jautājuma izcirzāšanai. 252 grozījumi. Jāsaka, ka tas, eh, šis skaitlis atšķiras no tā, cik daudz grozījumus esam saņēmuši par citiem. Uh, Romu jautājumiem veltītiem ziņojumiem. Un jautājums ir kļuvis eh, vēl samilzušāks un pirms 20 gadiem. Eh, tas bija viens no antidiskriminācijas galvenajiem jautājumiem, bet tagad situācija ir mainījusies. Gribēju pateikties ēnu referentiem, ka viņi joprojām nav zaudējuši pacietību un arī uh, tādu prāta asumu strādāt pie 252 grozījumiem. Sorāja, tagad jums vārds. Paldies, Klod! Uh, Paldies arī kolēģiem, paldies arī komisāra, komisijai Šmita kungam, kas pārstāv tieslietu uh, ģenerāla direkciju. Jā, mēs mēģinājām panākt pareizo līdzsvaru. Jo, protams, ka šie jautājumi ir uh, savstarpēji aiztīti, nabadzība, sociālā atstumtība un tā tālāk. Tādēļ ir jādomā par šo labo līdzsvaru. Gribēju pateikties ēnu referentiem. Protams, ir jābūt caurskatāmībai, mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, un, kā teica kolēģe Cecīlija, tas nav jautājums, ko var uzurpēt, piemēram, vai no nu kreisie vai labējie. Tam ir jābūt pilnīgi visas partijas skarošam jautājumam. Un, protams, eh, mēs te negribam iesaistīt darbā fašistus vai ekstrēmu labējos, bet pārējiem visām partijām tas ir tāds vienojošs jautājums. Mums centriskajiem un citiem politiķiem ir beidzot jāuzņemas sava atbildība, un 2017. gadā mums ir jāprūpēs par to, lai ir ar ko lepoties. Mums galu galā ir jāatrisina šī situācija, jāuzlabo Roma dzīves apstākļi, tie ir apmēram 10 miljoni cilvēku. Es nevaru naktīs mierīgi guļ, gulēt, apzinoties, ka tik daudz cilvēku dzīvo briesmīgos apstākļos kaut kādās nometnēs. Eh, bērni neiet skolās, jo viņiem nav pienācīga apģērba, nav eh, regulārs ūdens, apgādes vai skolotāji vai arī citi skolnieki pret viņiem izturas noraidoši, tur ir tāda pilnīga segregācija. Mums uh, ir uh, jāstrādā pie tā labi, ka šāds iniciatīvas ziņojums ir radies. Mēs par to arī diskutēsim vēl ēnu referentu sēdē un es ceru, ka mēs varēsim sagatavot tādus kompromisu grozījumus, kas eh, pārāk neatšķaidīs šī ziņojuma mm, sāli esenci. Paldies! Thank you. Thank you very much. Uh... Paldies jums un arī Jānu referentiem. 28. septembrī paredzēts balsojums komitejā. Paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Tagad ir piektais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības Afrikas stratēģija, attīstība attīstības dzinulis, mēs eh, strādājam pie šī jautājuma un mums ir jāsagatavo atzinums par DV komitejas gatavoto ziņojumu. Referenti ir Kiengas kundze. Oh, I've just been, I've been told that all the... Man nu pat pateica, ka lai gan referenti jau ir klāt, ēnu referentu un komisijas šeit zālē nav. Ā, ah, tomēr ETP eh, ēnu uh, referents ir ieradies. Komisija. But I can start, no? Is it okay? As I was saying. Varbūt, ka varu sākt. Tomēr saka priekšsēdētājs. Pagājušā gada 20. 29. jūnijā mums bija pirmā viedokļu apmaiņa ar, ar eh, komisiju un ārējās darbības dienestu par to, ka ir uh, jāatjauno šī partnerība ar Āfriku. Mēs arī runājām par uh, komisijas paziņojumu um, migrācijas un mobilitātes pārvaldība. Kienkas kundze ir gatavojusi atzinumu par šiem jautājumiem. Mums arī 12. jūlijā bija uh, ēnu referentu tikšanās. Pirmā uzstāsies Kienkas kundze un tad uh, sakos ēnu referenti vismaz no ETP grupas. Uh, uh, referents ir, uh, referents ir klātesošs. Pirmām kārtām dosim vārdu referentei Sorāja. Uh, eh, Cecīlija. Grazie Claude, grazie Presidente. Il eh, progetto di parere si focalizza su come gestire. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, kolēģi. Jāsaka, šeit. Uh, Atzinumā tiek runāts uh, daudz par migrāciju, jo tās laba pārvaldība ir ļoti svarīga gan stabilitātei, gan arī ekonomiskajai situācijai. Nestoties to, ka valdības ir ieguldījušas ļoti liels pūliņus pēdējā laikā, tomēr pieaug patvērumu meklētāju skaits. Un uh, nav drīzākā laikā arī gaidāms uh, nekāds samazinājums. Tādēļ mums ir jārisina pilnīgi visi ar migrāciju saistītie aspekti, jāsadarbojas ar institūcijām, pilsonisko sabiedrību, diasporu, pieņemot lēmumus šajā kontekstā. Galvenokārt, protams, ir jācīnās pret migrācijas uh, galvenajiem cēloņiem, ierosinātājiem. Uh, Mums ir jādzīst, ka šiem cilvēkiem ir savas tiesības, uh, un uh, ja viņi cieš no vajāšanas, ja viņi dzīvo uh, kara plosītā valstī, viņiem ir jāsniedz bēgļa status. Ir, protams, labāk jācīnās pret um, cilvēku kontrabandu. Un ar šiem fenomeniem ir jāiepazīst ļoti rūpīgi. Kā tas viss tiek finansēts? Ir jādomā, kā atvieglot šiem cilvēkiem ierašanos um, Eiropas Savienībā legālā veidā. Āfrikai un Eiropas Savienībai ir kopīgas intereses un arī kopīga atbildība, ja tiek runāts par bēgļu uh, straumi pārvaldību. Ja vēlamies uh, atrast tādu jaunu dzinuli attīstībai, migrācija un mobilitāte ir ļoti veiksmīgi jāpārvalda, un ja tas notiks veiksmīgi, tad tas nozīmēs tikai ieguvums mūsu abu kontinentu sabiedrībām. Demokrātija, tiesiskums, laba pārvaldība ir galvenie principi, kas šeit būtu jāpaturprātā. Paldies! Paldies. Es domāju, ka īstenībā nu, nebūtu viegli atrast vēl uh, atbilstošāku autoru kā jūs šim atzinumam, jo jūs tik ļoti daudz darba esat ieguldījusi uh, pētot šos Āfrikas jautājumus. Paldies. Un tagad Datī kundze uzstāsies, Mecols kundze uzstāsies. Uh, Datī kundzes vietā. Jā, Rašīda Datī šodien nevarēja ierasties, Rašīda vēlējās pateikties autorei par šo atzinuma uzmetumu un, lai sagatavotu tādu labu saskaņotu tekstu, tika runāts, ka e, mums ir vienmēr jāturas e, mūsu komitejā atvēlētajās kompetencēs. E, Eh, atzinuma autori teica, ka galvenokārt ir jaunā šeit par mobilitātu un migrāciju. Un jāsaka, mūsu komiteja atkārto un turpina atkārtot, ka nekādu risinājumu šajā situācijā mēs neatradīsim, ja nesadarbosimies ciešāk ar Āfrikas kontinentu. Mums ir jāuzlabo šī sadarbība arī izveidojot atpakaļ uzņemšanas līgumu, kas pilnībā tiek ievērots. Uh, Ir eh, jāveicina partnerība ar Āfrikas valstīm, lai eh, abu kontinentu pilsoņi varētu būt ieguvēji šīs sadarbības rezultātā. Bet atzinumā eh, Rašidas prāta trūkst kāda svarīga punkta. Viņa uzskata, ka cīņa pret terorismu tāpat šeit būtu jāpiemina. Jāsaka, ka mm, terorisms nevien cilvēkus spiež pamest savu dzimteni, bet tas arī, protams, kavē labklājības un ekonomikas attīstību. Uh, attīstība var notikt tikai stabils demokrātijas apstākļos, un teroristu organizācijas destabilizē daudzas valstis, kas jau arī pirms tam bija pietiekami uh, trauslas. Uh, Boko Haram mēģina iznīcināt to, ko mēs mēģinam uzbūvēt. Un uh, jāsaka, šīs teroristu noziedzīgās darbības nāk par ļaunu iedzīvotājiem visos kontinentos. Uh, Mums ir jābūt arī labākai informācijas apmaiņai, lai varētu uh, sagrautu teroristu uh, tīklus un ir arī aktīvāk jācīnās pret uh, šo grupējumu finansējumu. Es ar nepacietību gaidu turpmāko viedokļu apmaiņu ar mūsu uh, referentiem un arī referenti. Paldies! Un tagad Bodila Valēro no Zaļo grupas. Paldies! Arī es gribēju pateikties Sesilai par labi sagatavotu atzinumu. Es varu arī piekrist daudzām no tur minētajām domām, bet no savas puses arī šo to piemetināšu. Jāsaka, mums vēl ir palicis nedaudz laika, lai sagatavotu grozījumus, un to mēs arī darīsim. Jāsaka, ka attīstības uh, sadarbību nevar apkraut ar pārāk daudz prasībām un uh, prasīt šausmīgi daudz vietā. Te tiek pieminētas arī dabas katastrofas, bet nav ne ar vienu vārdiņu pieminētas klimata pārmaiņas. Un jāsaka, ka arī migrācija bieži vien ir saistīta ar klimata pārmaiņām. Un klimata pārmaiņas var arī novest pie dabas katastrofām. Tas var būt uh, Eh, ļoti ilgs sausums, tādēļ cilvēkiem nākas doties prom no uh, savas dzimtās vietas. Un bieži vien tādēļ cilvēki ir arī spiesti doties uh, prom no savu kontinentu pāri jūrai. Ja mēs runājam par legālo migrāciju, arī tai ir jābūt iespējamai, lai cilvēki šeit varētu uh, ierasties uh, likumīgā ceļā, ja viņi bēg no vajāšanas un kara. Un arī uh, tie cilvēki, kas ir izglītoti, bet nevar atrast uh, darbu savā dzimtenē vairāk apstākļu dēļ, viņiem arī ir jāļauj iespēju savu dzīvi nokārtot, nu, lai viņi nesēstos netrošās laiviņās un ne, nemēģinātu šeit nokļūt pār vidusjūrai. Protams, jāpiemina arī uh, tas, ka migranti bieži vien no Eiropas pārskaita ļoti daudz uh, naudas uz mājām, uz savu dzimto valsti, un ja viņiem, piemēram, nav dokumentu, tad viņiem nav arī šādu statusu, un viņi nevar uh, naudu pārskaitīt. Tas ir jārisina. Jāpiemina arī jaunieši Jāsaka, Āfrika īstenībā ir vienīgais kontinents, kurā nav novecojoša sabiedrība. Vidējais vecums ir ļoti zems. Tas ir saistīts ar uh, daudzām. Uh, Daudziem uh, cēloņiem ir, piemēram, AIDS epidēmija ļoti daudz cilvēkus uh, nogalinājusi, ir daudz bruņotu konfliktu, tādēļ uh, iedzīvotāji ir ļoti jauni. Tas, tā ir tāda kontinenta īpatnība. Un tādēļ tieši uh, šie jaunieši, jaunie cilvēki, kas dzīvo Āfrikā, vajadzētu viņus uzsvērt vēl vairāk šajā atzinumā. Paldies, tagad Van Ordena kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es gribēju atvainoties Jūs runājat par Eiropas Savienības Afrikas stratēģiju? Labi. Jā, jā. Jūs tikko ieradāties no ārlietu komitejas, ja? Jā, arī esmu aizvietotas šajā komitejā, saka Van Ordena kungs. Es runāju Vistisena kunga vārdā, jo viņš ir ēnu referents. Bet, diemžēl, nevarēja ierasties šodien, un viņš uh, lūdza atvainot uh, sevi. Mēs runājam par atzinumu, bet atminoties sākotnējo ziņojumu, tur ļoti daudz kā pietrūka, un mums komitejā noteikti vajadzēja to rūpīgāk iztirzāt. Pirmām kārtām Parlaments sagatavoja ziņojumu par Eiropas Savienības sadarbību ar um, Āfrikas Savienību miera uzturēšanas operācijās. Jāsaka, ka ziņojumā tas nav pieminēts ne ar vienu pašu atsauci, bet mūsu komitejai tas ir patiešām svarīgs jautājums. Un attiecīgajā ziņojumā bija teikts, ka ar pašreizējo finansējumu nav pietiekami, tādēļ Āfrikas miera instruments ir jāpapildina ar konkrētām prasībām, lai Āfrikas Savienība veiktu iemaksas miera operāciju uzturēšanai. Vēl kāds jautājums, kas šeit nav pieminēts, ir um, mīnas. Um, Āfrikā ir daudz šādu mīnu Āfrikas teritorijā, kas vēl nav sprāgušas, un, protams, ka tās ietekmē nelabvēli gan valstu attīstību, gan drošību. Arī uh, atsauc uz to varētu iekļaut tekstā. Korupcija ir uh, pieminēta, uh, arī korupcija abos kontinentos, bet lai arī kā es cienītu Āfriku, tas, kas notiek Eiropā, īstenībā katrā ziņā nav uh, ne mazākajā mērā salīdzināms ar to, kas notiek daudzās uh, Āfrikas uh, valstīs. Ne visās, bet daudzās. Tur vienkārši valstu kases tiek uh, nekaunīgi izputinātas un tādēļ vienkāršie cilvēki uh, cieši no nabadzības vēl kāds iemesls, kas netiek pieminēts, tiek runāts par uh, iedzīvotājiem, iedzīvotāju skaita pieaugumu. Mēs pat varētu runāt par tādu demografisko eksploziju un varētu domāt arī vairāk par konsultācijām ģimenes plānošanas jomā. Noteikti tā varētu arī palīdzēt Āfrikai. Bet vēl jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs, ir migrācija. Un tas tiešā veidā attiecas uz mūsu komitejas kompetencijām. Zinu, ka tas ir jūtīgs jautājums. Zinu, ka mani kolēģi ir atšķirīgi noskaņoti par to visu runājot. Mēs te varam runāt par e, migrācijas cēloņiem, par to ir bijušas jau diskusijas bet mums arī ir jābūt realistiskāk noskaņotiem par to visu runājot. Protams, galvenajam mērķim ir jābūt uh, migrantu skaita samazināšanai, ja ne uh, apstādināšanai runājot par tādu nekontrolētu masīvu migrāciju no Āfrikas, no, no Āfrikas uz Eiropu. un iepazīstoties ar sākotnēju ziņojumu, te ir arī atsauces uz migrāciju, bet tas ir ārkārtīgi vājas un nepārliecinošs. Un mēs uzskatām, es uzskatu, ka ar to nepietiek. Nu nevar tikai pieprasīt efektīvu, sistemātisku, spēcīgāku sadarbību ar izcēlesmes un tranzītu valstīm. Nē, jārunā ir eh, skaidrāka valoda. Nedaudz mani nomierināja fakts, ka daži no Eiropas Savienības valstu līderiem, piemēram, no Spānijas, no Vācijas, kā arī augstā pārstāve tikās mm, Parīzē 28. augustā un piedāvāja varbūt tādu daļēju jaunu skatījumu, runājot arī par šiem uzņemšanas centriem Āfrikas valstīs lai varētu labāk risināt šo problēmu. Protams, arī garantējot labāku robežu drošību un apsardzi. Protams, mēs visi te varam rakstīt ziņojumus, cik jauka un skaisti viss notiek, kā mēs te palīdzam, bet īstenībā šādi ziņojumi neko nedod. Priekšsēdētāji kungs, Daudzi, ja ne vairākums kolēģu man nepiekritīs, es to labi zinu, bet ir e, ļoti daudz kā trūkst, e, ļoti daudz kā trūkst šajā ziņojumā, un par to noteikti vajadzētu padomāt. Paldies! Go... Tagad došu vārdu komisijai. Jūs veicāt vairākus ierosinājumus. Kengas kundzes atzinuma galvenie punkti saistīti ar migrācijas pārvaldību. Uh, Tas ir arī mūsu komitejas eh, ga galvenais uzsvars atzinumā. Mums ir paredzēta arī viedokļa apmaiņa ar ārējās darbības dienestu un komisiju, bet dosim iespēju atbildēt referentē pašā noslēgumā. Bet pirms tam komis, à, vispirms pirms komisijas došu vārdu Birgitai Zipelei. 30, Sorry. please, and then I'll go to the Commission. Jā, paldies. Jā, nesapratu, ka eh, jau ir noslēdzies runātājs saraksts, bet vēlējos no savas puses arī kaut ko eh, piebilst. Vēlējos visiem atgādināt, ka mums pagājušajā nedēļā bija plašas debatas saistībā ar vienu no dalību valstīm Un daudzi runātāji no dažādām politiskajām grupām uzsvēra to, cik svarīgi ir pieturēties pie mūsu kopīgajām vērtībām, demokrātiju un tiesiskumu, kas ir pamat elementi mums Eiropas Savienībā, un cik svarīgi ir aizstāvēt šīs vērtības Eiropas Savienības iekšienē. Bet šī ziņojuma kontekstā ir ļoti nepieciešams arī darīt visu iespējamo sadarbībā ar trešajām valstīm, cenšoties atbalstīt un stiprināt mieru, demokrātiju un tiesiskumu arī trešajās valstīs. Paturot prātā ne tikai, bet arī to, ka bez tā visa un ar karu, diktatūru trešās valstīs Viens no rezultātiem būs tāds, ka būs tāds migrācijas apjoms, ar kuru mums būs jātiek galā. Vēl viens migrācijas iemesls, tā kā šis ir deve komitejas ziņojums, mums uz to vajadzētu koncentrēties, ir nabadzība un izredzu trūkums. Ja neredzat iespējas uzlabot savu dzīvi, jūs dodaties prom no savas valsts. Tā ir pieredze, kuru pēdējā gadsimtā izjūta arī daudzi eiropieši, un tagad galvenokārt tas nāk no Āfrikas. Mums vajadzētu nodrošināt to, ka ir saskaņotas politikas šajā jomā. Jo viena lieta ir runāt par palīdzības, par attīstības palīdzību šajās trešajās valstīs, kur trūkst izredžu un ir nabadzība, bet mums ir arī jānodrošina, ka rezultāts šai attīstības palīdzībai netiktu mazināts ar citām politikām, piemēram, ar tirzniecību, lauksaimniecību, zivsaimniecību un citu politiku. Cerams, ka ar šo ziņojumu palielināsim informētību, runājot par attīstību, ne tikai šajā jautājumā, bet arī, ka mums ir jāņem vērā un jāpārdomā praktiski viss politiku spektrs, kuras īstenojam ar trešajām valstīm Āfrikā. Un ir arī nepieciešams ne tikai darīt no savas puses visu iespējamo, lai uzlabotu situāciju, uh, bet arī jāņem vērā starptautiskie partneri. Un trešajām valstīm ir pašām jādod iespēja pateikt mums, kas viņu prāti ir tāds, kas būtu noderīgs, lai uzlabotu viņu situāciju. Paldies! Paldies, Birgit! Marija Kristīna, jūs tikko ieradāties, vai jūs vēlaties izteikties? Jūs esat goe ēnu referente. Vai vēlaties izteikties? Thank you. Paldies, es gribēju atvainoties Cecilijai, man bija arī citā komitejā jāatrod, un es jums gribēju teikt, ka arī mums vajadzētu nosūtīt uz Ženēvas cilvēku tiesību komisiju, kādu parlamentu pārstāvu. Un es gribēju uh, pateikties arī Brigitai par viņas um, vārdiem, bet uh, ko es no savas puses gribēju piemetināt? Jāsaka, tās ir mūsu uh, apusējās intereses, runājot arī par uh, šiem Āfrikas iedzīvotājiem. Mums ir bijis pietiekami daudz diskusiju ar uh, Āfrikas partneriem, bet mums ir jāstrādā kopā, bet varbūt, ka mēs neesam uh, Eh, ņēmuši vērā pilnīgi visu un neesam arī bijuši pilnīgi uh, vienlīdzīgi noskaņot pret visu valstu līderiem. Kāda ir situācija eh, šajās valstīs, cilvēktiecību situācija? Mēs neesam par to pietiekami labi informēti. Tagad rodas iespējas, ka Eiropas Savienības galvenās rūpes ir saistītas tieši ar šo partneriātu, runājot par ekonomisko sadarbību, par. Eh, es īstenībā šo Mm, tādu formulējumu neatbalstu, jo tad starp rindiņām varētu izlasīt, ka it kā mēs būtu uh, atrastos vienādā līmenī, uh, ka mēs būtu līdzvērtīgi partneri ekonomiskajā ziņā, bet nu tā jau tas nav, ir jāņem vērā arī visi izaicinājumi. Mums ir jādomā, kāda realitāte valda Āfrikas kontinentā, un, protams, tas ietekmē arī migrāciju Tad, kad tiek eh, runāts par šiem jautājumiem, galvenokārt eh, tiek pieminētas tieši Eiropas intereses, bet nevienmēr uh, valstu un valdību vadītāji uh, ļoti skaļi runā par šīm interesēm. Un jāņem vērā arī kas tad īsti notiek, kāda ir uh, patiesā situācija. Es noteikti uh, iesniegšu vairākus uh, grozījumus. Jā, partneru attiecības ar Afrikas valstīm ir patiešām liels izaicinājums, domājot arī par nākotni, bet Eiropas Savienībai arī ir jāspēlē sev atbilstošā loma, proti ir jādomā par. Uh, tām prioritātēm, kas ir svarīgas. Nu jā, bieži vien e, ir tādas neokoloniālisma intereses, bet ir jādomā par uh, mūsu tautu interesēm, par Eiropas Savienības nākotni, jo patiešām tie ir patiesi pārbaudījumi. Un ja mēs mēģināsim šo situāciju tikai uh, sabojāt, kā mēs to darām, tagad mēs nonāksim katastrofas priekšā un tas maksās ļoti dārgi nākamajām paudzēm. Paldies! Okay, thanks. Paldies. Pirms dodu vārdu referentei, es zinu, ka šis ir tikai atzinums, bet tā kā mēs esam konstatējuši, ka temats ir ļoti svarīgs, visi zin, ka mums ir nepieciešama partnerība ar Āfriku, tad eh, pašu detaļu noskaidrošana ir liels izaicinājums. Nezinu, kurš uzstāsies komisijas vārdā, jūs ieradāties mazliet novēloti. Kas runās komisijas vārdā? tieši par migrācijas partnerībām. Pavisam īsi, jo mums ir plānots balsošana. Es runāšu ārējās darbības dienestu vārdā un e, esmu pan Āfrikas lietu nodaļas vadītāja vietnieks. Es atzinīgi vērtējam Eiropas parlamentu proaktīvo iesaistīšanos attiecībā uz sagatavošanos samitam. Mums jau bija iespēja atzinīgi novērtēt ziņojuma projektu, kuru sagatavoja Pongas kungs. Un šobrīd izskatām Lībe komitejas atzinumu, kas galvenokārt vērsts uz migrācijas jautājumu. Kā jūs zinat, samita galvenais mērķis ir jauniešu problēmu risinājums, bet migrācija būs arī svarīgs temats kopā ar mieru, drošību un citiem jautājumiem. Atzinību projektā pareizi norādīja, cik svarīgi ir veidot šīs partnerības saistībā ar migrāciju, solidaritāti, savstarpēju atbildību, kas ir tieši tie principi, uz kuriem balstās Valetas process un rīcības plāns. Tāpat atzinīgi vērtējam to, ka ir veikta atsauce uz migrācijas virzītāju spēkiem, iemesliem. Tāpat ir svarīgi izteiktais aicinājums cīnīties pret cilvēku tirzniecību. Un tiek atzīta arī svarīgā loma, kas ir Āfrikas diasporai šajā kontekstā. Mums šeit nav nekādi būtiski iebildumi vai komentāri. Augstā pārstāve pirms dažām dienām apmeklēja prezidenta Makrona organizēto pasākumu tieši par šo jautājumu mūsu attiecības ar Āfrikas Savienību un Āfrikas kontinentu kā tādu arī turpmāk būs ļoti svarīgas. Paldies! Paldies, vai komisija atsevišķi izteiksies? Tas nav obligāti. Mums jau jūnijā bija viedokļa apmaiņa. Jā. Sofija Intvelda. Jā, pavisam īsi. Es atvainojos, ka nokavējos, vai precīzāk sakot, punkts tika sākt skatīt mazliet agrāk nekā plānots. Partnerību veidošana, attīstības palīdzība, tas viss izklausās tik jauki, bet tur tomēr ir vairāki neatbildēti jautājumi. Piemēram, pēdējā laikā esam redzējuši ziņas mēdījos par lieliem līdzekļiem, kas tiek maksāti brigādai 48, kas principā ir noziedzīgs grupējums. Mēs redzam tendences, kur tās sauktās partnerības un kopīgs tālākais ceļš un kā tik nesaucas šīs Eh, Savienības principā aizstāja patvērumu migrācijas politiku. Tas nozīmē, ka ir vesels ietvars, kurā mēs eh, atrodamies ar ļoti atšķirīgu lomu Eiropas parlamentā, principā bez jebkādas tā līdzdalības, vai ir ļoti niecīgu. Mēs runājam it kā par šīm partnerībām, bet eh, tā skaitā par visu, kas ir ārpus tā. Es vēlētos gūt ieskatu auditos un kontrolēs, kas tiek īstenot attiecībā uz iztērētiem līdzekļiem. Piemēram, ja mēs 90 miljonus eiro tērējam, lai apmācītu Lībijas eh, krasta apsardzi cilvēktiesību jautājumos, tad es vēlos noskaidrot, kurš pārbauda, kas notiek ar šiem līdzekļiem. Kurš to pārbauda? Jo mēs zinām, ka ir ļoti maz cilvēku, kas vēlas tur doties, un šī brigāde 48 stāsts, kur citu valstu drošības dienesti pat eh, neuzdrošinās eh, doties teritorijās, kuras kontrolē šī brigāda. Kā, kurš ar kontroli iztērē to naudu? Un Itālija, kas miljārdiem eiro virza Lībijā. Kā tas darbojas Eiropas kontekstā, tā nav pirmā reize. Mēs atcerēsimies, mūsu labais draugs ministrs Berluskoni vienojās ar Gadafī kungu, kas nebeidzās ar milzīgu veiksmu, tā teikt. Žēl, ka tik maz klātesošo šobrīd ir šis ļoti svarīgs temats. Miliārdiem eiro tiek tērēti par kaut ko, kur mēs īsti pat nezinām, kāda tam ir ietekme, ko tas nozīmē cilvēktiesību kontekstā. Mēs nezinām, kas notiek ar naudu vispār. Varbūt, ka labāki veidi, kā palīdzēt iedzīvotājiem ar šiem miljārdiem eiro, nevis vienkārši sūtīt viņus tuksnesī Lībijā. Paldies, Sofija! pēc Eiropas parlamentas e, izpratnes šeit ir gandrīz pilna zāle. Es nezinu, par ko jūs nu, tu sūdzēs. Vēlējos tikai atgādināt, ka kaut arī šeit ir runa tikai par atzinumu. E, pirms dodu vārdu Cecilijai Kenge. At, ar prieku konstatēju no ārlietu kolēģiem ka ir neapmierinātība ar eh, to, kas notiek ar Maliju, Afganistānu un to, kā parlaments eh, tiek novirzīts malā. Vēlējos to arī oficiāli paziņot. Mēs vēlamies būt iesaistīti. Mums varbūt eh, ir atšķirīgi viedokļi, kā Nordenkungs norādīja, bet to neuz, šo, visu šo spektru neviens nedzirdēs, bet mēs vēlamies, lai tas tiktu sadzirdēts. Paldies, Intveldes kundze, kā atgādinājāt mums, ka mūs neuzklausīs ne šajā atzinumā, ne citos. Vēlos arī atgādināt kolēģiem, ka atzinuma galvenais uzsvars ir uz migrācijas un mobilitātes partnerībām. Tas ir eifemisms, un arī tur Intvalds kundzei ir taisnība, ka aiz tā slēpjas svarīgas detaļas, un tagad tās kļūst aizvien skaidrākas. Mums ir jānoskaidro, ko tas precīzi nozīmē. Daļa no tā būs neformāla un Kjēngas kundze ir ļoti pieredzējusi Āfrikas jautājumos, un šajā atzinumā viņai jānoskaidro, cik stingrē mums jābūt. Grozījuma eh, iesniegšanas termiņš ir piekdien, laika nav daudz, bet mums ir jānoskaidro, kā koncentrēt mūsu spēkus šī jautājuma risināšanā. Ārējās darbības dienests un komisija strādā pie šī jautājuma, sacam, arī padomu ātri virzas uz priekšu. Es vēlēs pievērst vienkārši uzmanību tam, cik svarīgs šis jautājums ir. Cecīlija, vēlaties atbildēt varbūt uz svarīgākajiem jautājumiem, tīpaši par migrācijas partnerībām. Paldies, Klod! Vēlēš, vēlējos sākt ar pateicību kolēģiem par viņu sacīto. Godīgi sakot, daudzu, ko no dzirdētājs iestrādāšu atzinumā, jo daudz svarīgas lietas izskanēja, kas, manuprāt, palīdzēs mums veidot šo atzinību, šo atzinumu. Kā izies punktus vēlos izmantot šo realistisko pieeju. Nav realistiski domāt, ka būs iespējams apturēt šo struktūrālo un vēsturisko fenomenu. Un tas būtu jāņem vērā. Vienīgais realistiskais uh, pieejas veids varētu būt holistiska pieeja. To mēs esam jau apsprieduši iepriekšējā komitejā, esam pat sagatavojuši rezolūciju par šo tēmatu. Un, manuprāt, mums vajadzētu izmantot to darbu, kur esam jau veikuši iekšienē, lai nodrošinātu to, ka holistiskā pieeja ir tā, kas tiek izmantot migrācijas pārvaldīšanā. Libe komitejām mums vajadzētu koncentrēties uz specifiskiem aspektiem, un, manuprāt, sākt runāt par terorismu, kas ir minēts otrajā punktā. Tas ir viens no pamatiemesliem, Tas varbūt ir tāds uzmanības novēršanas gājiens. Mums ir nepieciešams visaptarošu pieeju izmantot, nevis izcelt atsevišķas lietas, it īpaši terorismu. Tādējādi mēs novirzītos no šī atzinuma galvenā mērķa un Pongas rezolūcijas mērķa. Manuprāt, tas, ko mums vajadzētu darīt, ir izcelt vairākas lietas, piemēram, tās, ko minēja Birgita. Es varu pievienoties daudzam no tā. Mana pieeja būs tieši šāda. Koncentrēties uz specifiskām detaļām, nevis uh, virzīties prom no tādas visaptvarošas holistiskas pieejas. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 8. septembris, piekdiena balsošana Libe 28. septembrī. Paldies par detalizētām debatēm par tik svarīgu jautājumu, kaut arī tas ir tikai atzinums, pats temats mums ir ļoti svarīgs. Kolēģi, 16.40 ir paredzēta balsošana, tāpēc izsludinām šobrīd pārtraukumu līdz 16.40. Lūdzu, esiet šeit precīzi laikā balsošanai un sagatavojiet arī elektroniskās balsošanas kartiņas. Paldies! Please take your seats, colleagues. We'll start at 16.40. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, ir jau 16.40. Okay, colleagues, if everyone is ready, we will... Kolēģi, ja visi ir gatavi, sāksim balsojumu. Tas ir projekts padomas īstenošanas lēmumam par kontrolas pasākumu piemērošanu akrilo ilfentanilēm. Ja referents izteikties nevēlas, mēs sāksim uzreiz ar balsošanu. Balsosim. Viens balsojums. Sākam balsot. Just indicate with your hand. Norādiet savu balsojumu ar roku, saka priekšsēdētājs. Mr. Uh, Lopez Aguilar will be counted. Lopes Aguilar kungs tiks ieskaitīts. Beidzam balsot. Pieņemts. 33 balsas kopā, neviens pret, viens atturās. Apsveicam Hortafju kungu. Ar to arī balsošana noslēgusies. We just take a pause, colleagues, until... Neliela pauzīte līdz 16.45, tad būs septītais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa ar komisāru Avramopolus. Pārtraukums līdz 16.45, bet aicināšu jūs palikt zālē, mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa. Lūdzu, palieciet pēdējiem darba kārtības punktam. Okay, dear colleagues, thank you very much for... Kolēģi, paldies, ka esat pievienojušies mums šajā pirmdienas pēcpusdienā. Noslēdzām savu šo pēcpusdienas darbu ar ļoti pozitīvu uh, punktu. Mums, mums ir pievienojies Avramopulus kungs, komisārs, un arī Eulīsas direktors Garkava kungs. Uh, pēc komisijas paziņojuma par uh, stiprākām un vieglākām informācijas sastāmā, sistēmām arī. Un mm, tad viņi ir pievērši darbu, ko esam uh, darījuši šajā komitejā. Paldies jums par to, Dimitris. Paldies, kas pievienojies mums šajā pirmdienas pēcpusdienā. Ievadā var teikt, ka šis informācijas punkts, tas uh, sako komisijas paziņojumam par uh, Uh, spēcīgākām un biedākām informācijas sistēmām robežām un drošībai pagājušajā gadā, un uh, šī mūsu komiteja ir strādājusi pie informācijas sistēmām jau vairāk kārt. Esam strādājuši ar dažādiem likumdošanas priekšlikumiem, piemēram, iebraukšanas izbraukšanas sistēma, tiesas, juradāk, ekrīs. Tie pašā laikā esam runājuši par to, kāda būs nākotnes ainava informācijas sistēmām. Uh, un zināšu arī par augstu līmeņu ekspertu grupu informācijas sistēmu un sastarpēju savietojumības jomā. Ir ļoti svarīgi, ka arī komisārs izsakās par šiem punktiem. Tie mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tie ir arī ārkārtīgi tehniski jautājumi, bet um, ļoti svarīgi un arī politiski nozīmīgi. Ah, man ir liels prieks mūsu. Uh, tad aicināt Dimitris izteikties par um, visiem šiem punktiem un pēc komisāra aicināšu Elīsa direktoru uh, sniegt uh, savu viedokli. Paldies, kolēģi, ka uh, atvēlējāt laiku. Paldies visiem, kas ir ieradušies pirmdienas pēcpusdienā. Man ir liels prieks, ka jums bija laiks. Dimitris, lūdzu, padalīties ar jaunāko informāciju. Un Protams, prieks jūs redzēt atkal pēc vasaras. Prieks redzēt visus. Ceru, ka visiem bija jauks pārtraukums, mums visiem bija jāatjauno enerģija. Nākamajiem mēnešiem tie nebūs vienkārši mēneši, bet eh, var teikt, ka esam labi sagatavojušies. Pirmkārt, vēlējos vēlreiz atkal vēlreiz pateikties Libe komitejai un priekšsādātājiem par to, ka uzaicinājāt mani uz šo ļoti svarīgo sanāksmu šodien. Un man ir liels prieks, ka jauno darba gadu sākam ar diskusiju. Dažiem mūsu politikām turpinās. Es eh, paredzu, ka uh, nākotnē mēs tiksimies vēl vairāk kārt. Bet uh, šodien vēlējos veltīt šo diskusiju jaunākajai notikuma attīstībai mūsu darbā pie sastarpējās savietojamības un ļoti cieši saistīts ar to, ir arī mūsu priekšlikums par eolīzes stiprināšanu. Man nevajag atkārtot to, cik svarīga ir laba informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas Savienības aģentūrām, tiesību sargājošajām un tiesu iestādēm un arī izlūkošanas dienestiem. Tas ir obligāts priekšnosacījums, lai varētu cīnīties pret drošības izaicinājumiem. Uh, mūsdienās un nākotnē, un lai mēs arī varētu izpildīt mūsu pilsoņu cerības. Mums ir jāveido uzticības pilna vide, un mēs um, aicinām dalībvalstis demonstrēt uh, šo uzticību. Bez uh, šāda spēcīga elementa mēs nekad nespēsim izveidot efektīvu uh, drošības savienību uzbrukumi Barcelonā, Turku, Londonā, Stokholmā un Berlīnē pirms tam uh, izkliedēja jebkādas šaubas par to, ka vairākos no šiem gadījumiem ātrāka un efektīvāka informācijas apmaiņa iepriekš būtu varējusi izglābt dzīvības. Mums jau ir pieejami vairāki instrumenti un informācija apmaiņas sistēmas, uh, Un tie ir pieejami mūsu drošības, robežu un migrācijas iestādēm, piemēram, Schengens un vīzu informācijas sistēmas, Eurodac, Europols, Eiropols sistēmas un citas. Mēs arī ļoti ātri um, īstenojam tagad uh, Eiropas uh, pasažieru vārdu reģistra sistēmu. Esmu aicinājis dalību valstis pilnībā izmantot uh, visu sistēmu potenciālu. Mēs ļoti intensīvi strādājam, lai atbalstītu dalību valstis uh, ar finansējumu, ar ekspertīzi un labo praksi. Pagājuši gadu daļēji pateicoties ļoti smagajām mācībām, ko guvām no teroristu uzbrukumiem, uh, ir pakāpeniski pieaugusi sistēmu izmantošana. Schengens, Schengens informācijas sistēmu jo īpaši. Bet noteikti var tik darīts vēl vairāk. Un, kad es saku vairāk, es um, nedomāju vairāk kvantitatīvā nozīmē. Mēs nevēlamies, lai notiktu šo informācijas sistēmu uh, skaitu palielināšanās. Mums jau pietiek ar sistēmām. Pietiek mums tā teikšu labāk ir jāizmanto un jānovērš kādi trūkumi informācijas arhitektūrā Eiropā. Mēs sagatavojām priekšlikumu kopumu, lai stiprinātu un uzlabotu Schengens informācijas sistēmu pagājušā decembrī. Un es zinu, ka Koelju kunga darbs šajā jomā arī virzās uz priekšu. Kā jau visi zināsiet, tad mēs ierosinājām jaunu iebraukšanas izbraukšanas sistēmu, kas pilnībā modernizēs mūsu ārējo robežu pārvaldību. Vēlējos pateikties Diezam Demeres kungam un uh, ēnu uh, referentu komandai par uh, panākto vienošanos ar padomi. Un cerams, ka viss arī veiksmīgi tiks noslēgts oktobrī. Mēs ierosinājām Eiropas Savienības ceļošanas un autorizācijas sistēmu ETIES. Tā ļauj mums jau iepriekš iznalzāt informāciju par izņēmiem ceļošanai Eiropas Savienībā. Tas ir trūkstošais mozaīkas gabals, jo pagaidām mums šī informācija nav pieejama. Es zinu, ka Gāles kundze un arī jūs visi ļoti intensīvi strādājat pie tām. Un es aicinu jūs virzīties uz priekšu ātri, lai varētu ziņojums tikt pieņemts. Un visbeidzot, pagājušā jūnijā mēs aicinājām uzlabot pašreizējo Eiropas a, krimināla reģistra sistēmu par trešo valstu pilsoņiem, lai policijai, prokuroriem un tiesnešiem būtu spēcīgāks instruments cīnīties pret pārobežu noziegumiem un terorismu. Un tagad par savstarpēju savietojamību. Panāktais progress pie jau pastāvošajām un ierosinātajām sistēmām nav pietiekošs. Kāda ir visu šo sistēmu jēga, ja tās ir savstarpēji izolētas, ja viņas savstarpēji nesadarbojas? Jānodrošina sadarbspēja starp dažādām sistēmām, lai informācija būtu līderīga. Tas ir jādara gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī tiesību sargājošās iestrādes, jāatrasties tiesību sargājošām iestrādēm, robežu sārdzi un izlūku dienestiem. Viņiem visiem ir jāsaņem aktuālākā informācija no visām informācijas sistēmām, lai viņi varētu pieņemt pareizos lēmumus pareizajā laikā. Sadarbspējai ir arī jānovērš šī ierobežotā tiesību sargājošo iestāžu ierobežotā pieeja uh, informācijai, kas saistīta ar, kas nav saistīta ar tiesības sargājušiem aspektiem. Pašlaik šis trūkums kavē viņu darbu, lai cīnītos un izmeklētu visus kriminālos nodarbu, nodarījumus. Jānodrošina sadarbs spēja starp iebraukšanas izbraukšanas sistēmu Schengenas un vīzu informācijas sistēmu Eurodac un Eiropolas datiem. Tas ir jānodrošina, tā kā esam to ierosinājuši. 2016. gadā ekspertu grupu, ko mēs izveidojam, izskatīja šos jautājumus, un viņi apskatīja dažādus sadarbspējas aspektus. Viņi izanalizēja pastāvošās sistēmas, nākoš, nākotnes sistēmas, Eiropola, Interpol datu bāzes, prum un arī citu, citus instrumentus un sistēmas, lai varētu novērst trūkums informācijas apmaiņām. Viņa apstiprināja, ka mums ir nepieciešama jauna pieeja datu apstrādē, tā, lai visas a, aktuālās Eiropas informācijas sistēmas būtu sadarbspējīgas. Šis rezultāts ir jāpanāk, pilnībā respektējot pamatiesības, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzību. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, uzsvērām, ka individuālajām sistēmām vajadzētu respektēt nepieciešamības un samērīguma principus. Tām ir jāsaglabā specifiska datu aizsardzības noteikumi, paredzot īpašus uh, noteikumus attiecībā uz tiem, kam ir piekļuve datiem, uh, vajadzētu ierobežot datu kategorijas jāievēro datu minimizācija un jā, jāpatur spēkā datu uzglabāšanas noteikumu. Gribu runāt skaidri, mēs neveidojam tādu lielā brāļa Big Brother sistēmu. Sadarbspēju nevajadzētu uztvert kā apdraudējumu pamatiesībām. Guži pretēji. Galvenais mērķis ir saglabāt mūsu uh, svarīgākās tiesības uz drošību un mobilitāti ir jānodrošina robustāka, laicīgāka aizsardzība ar modernāku sistēmu palīdzību, kas palīdzētu uh, apsādāt informāciju. Bet pamatiesību garantija ir ārkārtīgi svarīga, tā jāsaglabā arī mūsu turmākajā darbā pie šī jautājuma. Tieši tādēļ pamatiesību aģentūra un Eiropas uh, datu aizsardzības uzraugs ir cieši iesaistījušies šajā darbā. Jau ir sākušās tehniskās sanāksmes ar jums un padomi, lai nonāktu pie vienotas izpratnes par spēramajiem soļiem darbā pie sadarbspējas starp informācijas sistēmām līdz 2020. gadam. Esmu pārliecināts, ka līdz šī gada beigām mēs spēsim iesniegt uh, labu priekšlikumu, lai panāktu mūsu informācijas sistēmu sadarbspēju. Vēlējos pateikties arī Garkova kungam un viņa komandai EULīsā. Paldies par viņu ieguldījumu mūsu darbā. Viņi tiešām paveikuši lielisku darbu līdz šim. EULīsa būs pamatakmens mūsu darbam piesadarb spējas. Aģentūra jau spēlē ļoti svarīgu lomu pašreizējo sistēmu uh, saimniekšanā, piemēram, Schengens un vīzas informācijas sistēma un arī pie nākotnes sistēmām, kā iebraukšanas, izbraukšanas sistēma un ties, tad, kad tās tiks apstiprinātas. Tieši tādēļ jūnijā mēs nācām klajā ar a, priekšlikumu, a, kurā ir atspoguļot aģentūras svarīgā loma, nodrošinot augstu datu kvalitāti. Tajā arī ir atspoguļots tas, ka uh, Tātad um, aģentūra uzturēs uh, uh, esošās informācijas resursus ar jauniem resursiem, lai arī īstenot jaunos sadarbspējas noteikumus. Parlamenta dokumenta, deputāti, kolēģi, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu drošību, mums ir maksimāli jāizmanto informācijas sistēmas sniegtās priekšrocības, lai robežsargiem un tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem būtu īstajā laikā pieejama nepieciešamā informācija. Esmu pārliecināts, ka Eulīza jaunais mandāts palīdzēs sasniegt mums šo mērķi, un es priecāšos arī turpmāk sadarboties ar jums pie šī priekšlikuma. Lielas paldies par uzmanību! We'll from... Paldies, komisāra kungs! Tagad mēs uzklausīsim Līza uh, direktoru. Uh, Garko kungu. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajās debatēs, kas ir ļoti svarīgi, un kā komisāra kungs jau norādīja, eh, tas patiešām ir aktuāli mums visiem. Tieši šobrīd. Uh, iekšlietu un tieslietu jomā norisinās vairāk reformas. Protams, šīs jomas ir pilnībā atkarīgs no savstarpējas apmaiņas ar informāciju un ir arī konverģence starp robežu aizsardzību, migrāciju un iekšējo drošību. Uh, Tādēļ mums nevajadzētu tā uh, attīstīt un izveidot šīs informācijas eh, sistēmas, nesaskaņojot tās ar citām. Mēs augsta līmeņa grupā esam uh, konstatējuši, ka dalību valstis piešķir ļoti daudz nozīmes dažādu sistēmu interoperabilitātei, lai varētu paaugstināt arī uh, efektivitāti, izmantojot šīs informācijas sistēmas Eiropas Savienības līmenī. Līdztekus tam ir nepieciešama integrētāka pieeja, lai varētu uh, uzlabot iekšē drošību un robežu apsardz ES. Un jāapzinās, ka interoperabilitāte jeb sadarbspēja nav nekāds apdraudējums uh, pamattiesībām, tieši pretēji. Sadarbspēja uh, rada papildus drošības mehānismus, lai varētu garantēt stabilitātu un drošību. Sadarbspēja nenozīmē datu bāžu sapludināšanu kopā, un tas nenozīmēs arī, ka pilnīgi jebkurš varēs iekļūt šajās sistēmās. Nē, tā ir vienkārši papildus efektivitāte un efektīvāka uh, informācijas izmantošana. Līsa, mūsu aģentūra augsta līmeņa darba grupas uh, noslēgumā jau paveica ļoti daudz, arī uh, domāja jau, kā turpināt šo darbu un kā atrast visiespējamos, visiespējamos labākos risinājumus tehniskajā plāksnē, lai uzlabotu sadarbspēju. Tika arī uh, sagatavots pētījums, ar kura rezultātiem uh, varēja iepazīties 27. jūlijā. Un uh, šī gada oktobra beigās būs arī vēl otrs pētījums uh, gatavs, uh, varēs iepazīties ar tā rezultātiem, lai varētu labāk izprast, kā šīs sistēmas veidot, būvēt. Tādā veidā izmantojot arī biometriskos datus Eiropas Savienībā, ņemot vērā arī Eiropas datu aizsardzības uzrauga ieteikumus. Mēs strādājam pie šīs datu arhitektūras, tās augtās um, datu noliktavas. Mēs uh, esam um, lēsuši, ka mēneša beigās būs arī uh, zinām pirmā pētījuma secinājumi, lai varētu labāk izprast tieši kāda koncepcija ir jāizmanto pirmajā um, etapā. Tika arī uh, uzsākts pētījums uh, par uh, identitātes uh, uzglabāšanas uh, bāzēm, datu bāzēm, lai varētu arī uh, labāk uh, to īstenot. Ļoti daudz darba ir arī paveikts datu aizsardzības jomā, sadarbojoties uh, dalību valstīm un ES līsā. Uh, un sadarbspēja arī ir e, lieliska iespēja uzlabot iekšējo drošību Eiropas Savienībā, uzlabot mūsu robežu apsardzības efektivitāti. Līsa secinājumi ir tādi, ka ir jāizmanto pilnībā šī instrumenta potenciāls, lai uh, mēs arī varētu uzņemties savu uh, jaunos pienākumus, uzdevumus, turpinot uh, Eh, strādāt sadarbspējas jomā un arī informācijas apmaiņas jomā. Paldies! Paldies, Gārkova kungs! Kolēģi! Tagad būs debates, katram uh, būs pa divām, trim minūtēm. Jāsaka, visai liels skaits kolēģi jau ir izrādījuši interesi runāt. Paldies, ka esat ieradušies. Mecols kundze pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju atvainoties, eh, ka citā komitejā mums bija neatliekama balsošana, tādēļ es eh, nevarēju šeit piedalīties jau no paša sākuma, bet komisāra kungs, eh, Garko kungs, paldies par visu, ko esat darījuši, lai arī panāktu informācijas sistēmu sadarbspēju. spēju Mēs uzskatām, ka um, šāda uzlabota sadarbspēja ir viena no mūsu prioritātēm, lai varētu arī izvarīties no teroristu uzbrukumiem Eiropā. Jau spēkā esošās izmantojamās datu bāzes un tās, par kurām vēl tiek runāts, ir jāsavieno, lai mūsu robežsargi, kā arī mūjtas darbinieki un tiesu iestādes varētu labāk piekļūt informācijai un ar to apmainīties. Un tādā veidā varētu arī labāk uh, uzminēt vai uh, identificēt, ja kāds uh, reģistrējas ar citu vārdu, ar izmanto pseidonīmus, uh, lai veiktu kādas neatļautas darbības. Ja mēs runājam par sadarbspēju, es gribēju arī uh, Eh, dzirdēt varbūt eh, nedaudz vairāk, cik lielā mērā esat apmierināti ar jau sasniegto progresu, vai jums šķiet, ka ir eh, sasniegts pietiekam daudz, un varbūt, ka parlaments šeit varētu nākt talkā. Es piekrītu kolēģiem, kas teica, ka ir jāievēro pilnīgi visas tiesības, un labi, ka tas patiešām tika uzsvērts, tāpat kā visas brīvības. Mums noteikti ir jāpanāk progresu, jo pilsoņu mums sagaida tieši to. Paldies! Zipels kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribēju tā vienkāršiem vārdiem atkārtot to, ko dzirdēju. Cerams, ka sapratu visu pareizi. Uh, Piemēram, ja policisti meklē informāciju par kādu konkrētu cilvēku vai lietu, viņš uh, piekļūst datubāzei, atver to, skatās, uh, meklē informāciju, pēc tam aizver šo datubāzi, uh, atver nākamo, piekļūst tā informācijai, kurai drīkst piekļūt, un tad Nu, un tā šī ķēdīte turpinās līdz 3. 4. Uh, datu bāzē un tā tālāk. Sadarbspēja, protams, ir apgrūtināta, jo ir daudz dažādu datu bāžu, un uh, tagad, pateicoties sadarbspējai, varēs piekļūt uh, visām informācijas kopumam, kurai drīkst, kuram drīkst piekļūt šis policists. Un, ja būs papildus mehānismi datu aizsardzībai, ļoti jauki, bet sadarbspēja jau nenokritīs no gaisa. Tā būs ļoti lielā mērā atkarīga no tām datu bāzēm, kas tiek izmantotas dalību valstīs. Dažreiz man šķiet, ka pirms sākt šo da darbu, uh, ieviešot sadarbspēju. Mēs gribam tikai pēc iespējas vairāk datu uh, apkopot, lai pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam būtu uh, tiem piekļuvi un galu galā katram būs uh, jāiziet uh, cauri lielākam datu apjomam nekā līdz šim. Gribēju pavaicāt par šīm atšķirīgajām datu bāzēm. Uh, Tā tad varētu domāt, ka vairāk datu varētu apkopot vienā lielā datu bāzē, jo citādāk būs trūkumi. Bet kad tad mēs varēsim identificēt, kur ir šie caurumi, trūkumi, ja neizmantosim jau pilnībā to, kas ir mūsu rīcībā? Es domāju, šeit eh, trūkst tāda um, kritiska spēkā esošo pasākumu izvērtējuma. Mēs vienkārši palielināsim datu apjomu, negarantējot uh, to kvalitāti. Jūs pieminējāt arī UPNR. Es gribēju jums atkārtot, ka ir arī ES tiesas spriedums. Eiropas parlaments teica, ka atsaucoties uz ES uh, um, Kanādas eh, pasažieru datu reģistru mums šķita, ka te ir pieļauts kļūdas. Un, ja runājam par eh, šiem eh, PDR nolīgumiem ar citām valstīm, šķiet, tur ir līdzīgs problēmas. Un nešķiet, ka dalība valstis tagad skrietu pa galvu pa kaklu, lai īstenotu šos nolīgumus. Nu, paskatīsimies, vai patiešām tas atbilst ES e Kanādas nolīgumam Uh, lai tur ir arī atbilstoša terminoloģija izmantota, uh, nu, lai nebūtu tā, ka mēs kaut ko ieviešam un pēc tam izrādās tur ir neatbilstības. Paldies! Paldies, Brigita! Ir tik daudz runātāju pieteikušies. Jā, nu visi ir iekļauti manā sarakstā. Sofija Īdfeld, tagad lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām, ko es par to visu domāju? Es atbalstu abām rokām informācijas apmaiņu un arī sadarbspēju. Jāsaka, es biju tā, kas pieprasīja uh, informācijas apmaiņu obligātā veidā, bet dalība valsts atteicās no šādas pieejas. Un kad mēs uzklausām šādas prezentācijas, tas man nedaudz atgādina to, kā, piemēram, sporta kluba treneri jums mēģina uzspiest abonementu, apsolot, ka jums būs ideāls ķermenis pēc kāda laika, bet beigās, nu, patiesība ir citādāka. Un arī šajā kontekstā nevajag varbūt ļaut sev aizmalēt acis. Mums ir jādomā par iespējām un arī caurskatāmību. Tad, kad Eiropas parlamentam ir jāpiekrīt komisijas piedāvājumiem un uh, jāķeksē konkrētas ailītes, bet tad, kad mēs gribam kaut ko kontrolēt, jūs mums aizsartat durvis deguna priekšā. Jūs teicāt, ka finansēsiet nacionālos dalībvalstu projektus sadarbspējas jomā. 130 miljonu eiro ir paredzēta tam. Tas ir ļoti daudz. Jūs uh, finansēsiet dalībvalstu PDR sistēmas, bet es uzdevu jautājumu komisijai. Tātad, kād, kā tas tiks izvērtēts? Es gribēju redzēt arī dokumentāciju, kā tad um, tika spriests par finansējumu piešķiršanu, un ombuda norādīja, ka tā ir slikta administrācija. Tas ir ļoti nopietnas pārmetums. Nu, tad nestāstiet te mums pasakas, ja jūs neļaujat mums veikt demokrātisko kontroli, kas ir mūsu pilnvarās. Un Jūs visu laiku teicāt, tas pilnībā atbildīs uh, datu aizsardzībai un tā tālāk, un ka jūs arī konsultējāties ar datu aizsardzības uzraugu, bet es esmu pietiekami ilgi bijusi politikā, un es zinu, jūs tur varat konsultēties, uh, saņemt ieteikumus, bet pilnībā pēc tam, nu, tos neievērot. Tā vietā, lai uh, uzklausītu ieteikumus, es gribētu, lai jūs tos arī um, izpildītu. Un vēl pēdējā doma. Es ļoti atbalstu, ļoti aktīvi atbalstu informācijas apmaiņu, bet ja mēs runājam par pilsoņiem, par viņu tiesībām, mēs Nīderlandē uzzinājām, ka nodokļu iestādes uh, nelikumīgi uh, Uh, saglabāja uh, nepareizus datus par pilsoņu automašīnu numuriem un uh, jāsaka, ka tie bija neatbilstoši, nepareiz dati, un ja šie dati vienā brīdī kādam būs vajadzīgi, tie tiks izplatīti pa visu Eiropu, un, uh, nu, ne pie kā laba nenovedīs. Jā, informācijas apmaiņa ir laba lieta, bet esmu to jau atkārtojusi neskaitāms reizes. Uh, ir jābūt arī atbilstošām garantijām. Gribēju ko vairāk dzirdēt šajā kontekstā. Paldies! Thank you very much. Uh, first of all. Jans Olbrechts, lūdzu, paldies. Uh, liels paldies, kas, uh, ka esat ieradušies un pastāstījuši par pēdējā laikā paveikto. Mums noteikti ir jāparūpējas, lai informācijas apmaiņa notiktu. Mēs par to esam jau vairākas reizes vienojušies. Un mums ir jāparūpējas, lai gan no legālā, tehniskā un citiem viedokļiem šī apmaiņa beidzot sāktu notikt vai nu. Schengens informācijas sistēma, Eiropola sistēmas, lai tās patiešām varētu apmainīties ar informāciju savā starpā. Pēdējā laikā ļoti bieži esam pieredzējuši, ka informācijas apmaiņa, par kuru dalību valstis ir vienojušās, nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt informācija netiek ievietota sistēmās, kurās tā ir vajadzētu atrasties, un galu galā sistēmas arī beigās netiek izmantotas, un tas ir patiešām ļoti svarīgi, jo nav nekādas jēgas tur salikt iekšā milzīgu datu daudzumu, lai pēc tam tas netiktu vēlāk izmantots. Ja mēs runājam par Eh, dažādajām legālajām iespējām, kā šīs sistēmas labāk varētu savienot un apmainīt informāciju starp tām. Šīs iespējas vajadzētu aplūkot tā, ka ir iespējams uh, pārbaudīt vairākas sistēmas vienlaicīgi, nevis uh, citu pēc citas. Tā varēs uh, Uh, ietaupīt laiku. Es domāju, visiem šāds risinājums būtu paprātam, bet lai šī uh, sistēma savstarpējā savienojamība un sadarbspēja būtu iespējama, ir patiešām katram jāpadara uh, savu dar darba apjoms. Uh, Mums patiešām ir arī jāgarantē datu aizsardzība, un, protams, ir labi, ka būs vairāk uh, likumīgi iespēja apmainīties ar informāciju. Bet uh, datu aizsardzības jomā ir iespējami nopietni uzlabojumi. Ir arī ES tiesas spriedums, īstenībā vairāki. Un nesena bija arī uh, tiesas atzinums par to, kas tad īsti būtu pieļaujams, eh, vai ir iespējams arī personālos datus, personas datus eh, uzglabāt un izmantot, lai, piemēram, uzlabotu drošību dalību valstīs. Jāsaka, bija jau 14. gada Eiropas tiesas spriedums, tad arī šī gada jūlijā par ES Kanādas PDR līgumu, un secinājumi ir ļoti vienkārši datu, uh, personas datu apkopošana un uzglabāšana, neskatoties, nu vienalga, nešķirojot pilsoņus, ilgā laika posmā to nevar attaisnot. To var darīt tikai konkrētā brīdī un um, konkrētos apstākļos, piemēram, ja ir aizdomas par uh, noziedzīgām aktivitātēm un tā tālāk. Mums, uh, strādājot pie sadarbspējas, ir arī jāuzlabo savas sistēmas, ko izmantojam, jo citādi mēs te turpināsim izmantot sistēmas nevienmēr likumīgiem mērķiem. Un runāt par ES, uh, Kanādas, PDR un uh, ceļojumu datiem. Dati ir jādzēš tad, kad tie vairs nav nepieciešami. Piemēram, uh, ja konkrētā persona jau ir savu ceļojumu veikusi un varētu tādu e SPDR sistēmu izmantot. Mēs jau izmantojam arī šo iebraukšanas, izbraukšanas sistēmu, un abās sistēmās nav nekādu norāžu, ka tad, ja kāds ir eh, savu ceļojumu jau veicis, šie dati būtu jāturpina uzglabāt. Mums vajadzētu šos datus dzēst, un eh, pagaidām tādu noteikumu nav, līdz ar to tā ir milzīga problēma. Paldies! Paldies, Marija Kristīna, lūdzu! Paldies! priekšsēdētāja kungs, mums arī tika uh, atgādināts, ka robežām ir jābūt viedām. Es nezinu, man šis formulējums jau no paša sākuma nav paticis, ko tas notiek, ko tas nozīmē un kā šī tehnika visu padarīs viedāku. Jūs teicāt, ka nebūs tāda lielā brāļa principa šeit, bet, nu, īstenībā tas ir atkarīgs uh, um, par ko jūs runājat, jo visi cilvēki nav vienlīdzīgi šīs sistēmas priekšā. Ir apmēram 15 dažādi dokumenti, kas kaut kur atrodas uz mūsu eh, darba galdiem, mūsu atvilknēs, un visi ir veltīti vienam mērķim, proti uzlabot drošību. Jā, Eiropas eh, pilsoņu drošības uzlabošana tas nav nekas aplams. Mēs nedrīkstam tajā pašā laikā eh, mazināt viņu pamattiesības. Neatceros, kurš tas bija, kas teica, ka šie teksti bija vienlaicīgi gan politiskas, gan tehniskas dabas. Mēs nevaram arī ļaut um, aptumšot šo politisko vīziju, slēpjoties aiz tehniskajām detaļām. Dārgie kolēģi, paskatoties, uh, kas ir noticis pēdējā laikā, kā ir mainījusies mūsu vārdu izvēle, runājot par viedajām robežām. Bieži vien arī vienā katlā tiek mēsti migranti un teroristi. Es jums gribēju pateikt, lielākā daļa teroristu, kas ir eh, šeit veikuši Eiropas Savienības teritorijā atentātus, bija ne jau nekāda ārzemnieka, kas te ir atbraukuši, bet Eiropas Savienības pilsoņi. Es gribēju tikai vienu piemēru pateikt par etijas runājot. Tas ir Eiropas ceļojuma dokuments. Un pateicoties tam, varēs arī uh, prasīt vairāk informācijas no tiem cilvēkiem, kas nav no Eiropas Savienības, bet kas var šeit uh, ierasties bez vīzas. Uh, Nu, kaut kas tie nogājis greizi. Šie trešo valstu pilsoņi nav uh, aizsargāti. Un, ja jūs viņiem, pie, piemēram, pieprasīsiet nu, kaut kādas veselības datus, uh, kāda tad tam ir saikne ar šo sistēmu visumā? Un vēl viens jautājums par ETIAS. Kādēļ te tiek runāts par Frontex? Kādēļ Frontex būs par to atbildīgi, nevis, piemēram, Līsa? Jūs teicāt, ka Līsa zināmā mērā ir uh, tāds kā uzraugs, lai sistēma labi darbotos. Bet kādēļ šāda atkāpe ETIES jomā, kādēļ tas, uh, tā pārvaldība tiek uzticēta Frontexam? Runājot par SIS, kādēļ tas tiek ieviests bez tāda pietiekama rūpīga izvērtējuma? Un kādēļ tiek izveidots instruments uh, atkal uh, ietekmējot nelabvēlīgi cilvēku tiesības, bet kalpojot tieši šai atgriešanas politikai. Protams, Eiropas pilsoņiem ir tiesības dzīvot drošā vidē, bet ne jau uh, neskatoties uz cenu, kas par to maksājumi. Ja tiek aizvien vairāk datu apkopots, ja cilvēki aizvien ilgāk tiek aizturēti pie robežām, netiek ievērotas pamatiesības, jāsaka, ka tie dokumenti, ko mēs šeit lasām, mēs pat eh, nevaram saprast, kas tur notiek. Šie teksti ir tik šausmīgi sarežģīti tehniski, ka tur jau pat kāda jēga vairs nav uh, nolasāma. Komisār kungs. Pat ja 2020. gadā šajā sistēmai ir jāsāk darboties, mums vēl ir pietiekami daudz laika, ir 2017. gads, mēs varam veikt vēl pietiekami daudz pētījumu, lai varētu ieviest patiešām pietiekami labu likumdošanu, lai dalību valsts uzņemtos savu atbildības daļu. Jāsaka. Uh, Protams, dalību valstis vēlas aizsargāt savus robežas, un ES institūcijām ir sevišķi komisijai ir šeit jāpieņem likumi. Bet galu galā tās būs dalību valstis, kas to visu ieviesīs, kam vajadzēs ar šiem likumiem strādāt. Mums ir jāsaprot ka nekādā ziņā mēs nedrīkstam uh, neievēro pamatiesības, jo tas galīgi dalību valstīs nav pieļaujami. Paldies. Laura Ferrara, please. Laura Ferrara tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, par to, ka ieradāties šo pēcpusdienu pie mums. Esmu pārliecināta, ka tas ir ļoti svarīgi stiprināt sadarbspēju starp informācijas sistēmām. To jau mēs esam teikuši labu laiku. Tāpēc es atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu par informācijas apmaiņas palielināšanu. Man ir īsts jautājums. Vēlos noskaidrot, kā tas viss darbosies. Varbūt varat kaut ko pastāstīt sīkāk. Kā šī sadarbspēja starp informācijas sistēmām darbosies? vai būs kāda virsstruktūra, vēl kāda datu banka, kas apkopos informāciju no esošajām datu bāzēm, vai būs vairāk saišu starp eh, esošajām datu bāzēm. Manuprāt, ir svarīgi to noskaidrot, jo līdz šim skaroties uz Dublinas regulu un Eirodak regulu. Ja mēs vēlamies nonākt pie vienotas informācijas, ir nepieciešams skatīties katrā individuālajā datu bāzē. Un izskatās, ka katra no tām strādā izolēti nav nekāda sadarbspējas starp dažādajām datu bāzēm, un kā Albrecht kungs norādīja, informācijas apmaiņas starp dalību valstīm pagātnē nav īpaši labi darbojusies. Dažādiem iemesliem - administratīvu, birokrātisku, citu. Dažkārt kaut vai skepses dēļ un uzticēšanās trūkuma dēļ. Kā jau es minēju, vēlējos noskaidrot, kā konkrēti praksē izpaudīsies šī sadarbspēja un kādas būs ar to saistītās izmaksas, lai uzturētu šo jauno platformu. Kudrītskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisāram par plašajām uh, e, ievadu piezīmēm, tāpat paldies arī Garkaukungam manuprāt, mēs visi esam vienisprāts, ka efektīva apmaiņa ar informāciju no dažādām datubāzēm ir absolūti nepieciešama. Mēs nevaram pieļaut situāciju, kurā darbiniekiem uz vietas nav nepieciešama informācija tikai tāpēc, ka nav sekmīgi organizēta informācijas apmaiņa. Septītais progresa ziņojums virzībā uz drošības savienību norāda, ka ekspertu grupas ziņojumā netika šajā ziņojumā eh, ārējo robežu ķērsošana no Eiropas Savienības pilsoņu puses netiek pilnībā reģistrēta. Savukārt SIS meklēšanā rezultāti attiecībā uz robežu ķērsotājiem nav pilnvērtīgi redzami. Tīpaši par tiem, kuriem ir ievadīti brīdinājumi. kādi konkrētie pasākumi tiks veikti attiecībā uz šo problēmu, kur, kad draudi izriet no pašiem ES pilsoņiem, tiks, eh, vai ir tikuši veikti. Kas attiec uz sadarbspēju? Jautājums ir šāds. Kad tiks nodrošināta šī sadarbspēja no tehniskā un administratīvā mm, skatu punkta. Balstoties uz Ferēras kundzes sacīto, kuras valstis nevēlas sadarboties šajā jautājumā un kāpēc? Vai varat padalīties ar mums ar šādu informāciju? Paldies! Paldies! Maurija uh, eh, Lauristīna. Paldies, priekšsarētāji. Mans jautājums ir Garko kungam. Mums šeit ir svarīgi ne tikai dzirdēt tāds vispārīgāks paziņojums, politisks paziņojums, bet Jūlīsa e ir tāda tehniskā laboratorija, varētu teikt, Eiropas Savienībai, kas īsteno visus šos vispārīgos principus, kurus mēs šeit kopā gatavojam. Tāpēc es centīšos uzdot konkrētāks jautājums nekā tie, kas tika uzdot par drošību un citām lietām. Garko kungs sacīja, ka sadarbspēja nesamazina datu aizsardzības līmeni, bet gan pretēji. Aizsardzības līmenis ir vēl augstāks, izmantojot sadarbspēju. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs paziņojums. Un tas būtu vēl svarīgāk, ja jūs varētu to pierādīt šeit mazliet paskaidrojat, kā tas tiek nodrošināts, un man interesē divas lietas. Pirmkārt, tas, ko mēs esam ielikuši noteikumos, eh, likumos, prasa riska analīzi. Vai esat veikuši riska analīzi, un vai varat uh, aprakstīt, kas ir bijuši galvenie riski, ko esat identificējuši šajā procesā tieši saistībā ar sadarbspējas nodrošināšanu? Otrs jautājums. Kad esat identificējuši riskus, jūs eh, sazināties ar datu aizsardzības uzraugu, un kas tad bija tie galvenie jautājumi, par kuriem jūs konsultējāties, un kā šī sadarbība izpaudās? Paldies! Vinbergs kundze. Tack, herr ordförande, och tack, Avramopa. Paldies, priekšsarētāji. Paldies Auram Apulskungam. Spēcīgākas un viedākas informatīvās sistēmas, tas tiešām ir eh, tas, kas mums ir nepieciešams piekrītu daudziem kolēģiem, ka mums ir nepieciešama lab labāka sinhronizācija starp sistēmām. Pie tā vēl ir jāpiestrādā un par to, ka Big Brother, šis lielais brālis, e, uzrauga visus. Nu, mums ir nepieciešams uzraudzības līmenis vēl viens. Nu, man personīgi netraucē tas, ja es tieku filmēta, kad izņemu naudu no bankomāta vai uzpildu automašīnu e, degvielu. Zināmā mērā uzraudzība ir pieņemama pasažieru datu reģistrs pie nāra ir eh, laba sistēma, bet jautājums, kad tas viss sāks reāli darboties. Tas ir solis pareizajā virzienā, bet bieži vien tas, ko mēs pieredzam, ir tas, ka cilvēki ar eh, ļauniem nodomiem neierodas ar lidmašīnu mūsu valstīs. Mums nav iekšējo robežu kontrolas, cilvēki vienkārši plūst iekšā, tā skaitā arī nelegālie migranti, un mums nav pat skaidrs, kas ierodas pie mums. Varbūt vajadzētu sākt ar savu robežu apsardzību. Kāda jēga no šīm sistēmām, ja mēs ļaujam cilvēkiem vienkārši brīvi plūst iekšā? Mēs zinām, ka daudzi teroristi ir uh, Eiropas Savienības pilsoņi. Viņi netiek kontrolēti tādā apmērā kā šīs sistēmas tiks galā ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Jo viņi taču nelidos ar lidmašīnām, viņi jau nav stulbi. Mums ir jāsaka ar labāku robežu kontroli. Tas, kas ir tagad, nedarbojas. No novembra sacīts, ka dalībvalstis vairs nevarēs pa, izmantot robežu kontrols uz iekšējām robežām. Činīčī kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties komisāram un direktoram par viņu prezentācijām un ievadu tik svarīgos jautājumos saistībā ar drošību mūsu valstīs. Sadarbība un informācijas apmaiņa drošības nolūkā ir ļoti svarīga varu tikai atzinīgi novērtēt ideju uzlabot sadarbspēju starp informatīvajām sistēmām. Tomēr vēlos arī izteikt vispārīgu komentāru, uzdot vispārīgu jautājumu. Komisārs norādīja uz problēmām ar uzticēšanos starp dalību valstīm saistībā ar situāciju pēdējos gados. Uh, Diemžēl daļēji tas ir saistīts arī ar terorismu uzbrukumiem daudzās valstīs, kas ir parādījis to, cik svarīgi ir sadarboties šajā jomā. Esam konstatējuši arī dažādas trūkums saistībā ar terorismu uzbrukumiem un informācijas apmaiņu. Es atzinīgi vērtēju sadarbspējas ideju attiecībā uz informācijas apmaiņu, kas cerams ļaus izveidot tādu vienotu uh, Eiropas informācijas portālu, kas ļautu policijai un drošības spēkiem labāk garantēt mūsu valstu drošību. Tomēr vēlējos noskaidrot no jums, vai jūsuprāt informācijas sistēmu sadarbspēja tiešām ļaus uzlabot to, kā dalība valsts izmanto savas datubāzes. No šāda plašāka skatu punkta saistībā ar uzticēšanās atmosfēras izveidi, vai tādējādi būs iespējams pārvarēt eh, pagātnē esošās problēmas, ko mēs varam darīt bez resursu sniegšanas, apmācības sniegšanas, ja nepieciešams, kā sasniegt eh, mērķi, kas ir nospraus sadarbspējas uzlabošanai. Garkaukungs, jūs atsaucāties uz to, ka informācijas sistēma sadarbspēja nozīmē to, ka mums ir jānodrošina iekšējo robežu uzraudzība un pārvaldība. Vai jūsuprāt ir svarīgi nodrošināt privātuma aizsardzību E, iedzīvotājiem un viņu pamatiesību nodrošināšanu, ņemot vērā to, cik sarežģīts ir migrācijas jautājums kā tāds. Varbūt varat e, plašāk izteikties par rezultātiem, kas būtu iegūstami, izmantojot sadarbspējas e, informācijas sistēmām, datu sistēmām. Un tāds specifiskāks varbūt jautājums EU līsa ir zināmi resursi. Es esmu sociāldemokrāta grupas referente par šo jautājumu. Jautājums ir par EU līsa resursiem, ne tikai naudas resursiem. Vai ir jums pie, pietiekami resursi pienākumu vēršanai, jeb tos ir nepieciešams stiprināt? Paldies, Anna Gomeša! Jā, arī es varu, vēlējos pateikties komisāram un Garko kungam par ierašanos, par sniegto informāciju. Mani jautājumi ir saistīti ar sadarbspēju un Julīza aģentūras darbību. Protams, ņemot vērā to, ko jau sacīja citi kolēģi datu aizsardzības nodrošināšanu, izmantošanu tikai paredzētajiem mērķim, sistēmu starpsavienojumu. Bet jautājums ir, kā tad ir, ja šķēršļi nav tehniski, bet politiski. Pēdējais teroriskais uzbrukums Barcelonā tika norādīts Barcelonas policija nevarēja piekļūt informācijai par teroristiem, kas tieši organizēja uzbrukumu. Šo informāciju bija snieguši citas dalībvalstis, un tā bija pieejama caur Eiropolu. Tā kā tā joprojām ir nopietna problēma. Šīs politiskās barjeras, šķēršļi, kas pastāv dalībvalstu iekšienē, bet arī starp dalībvalstīm saistībā ar informācijas apmaiņu. Tas pats ir pasažieru datu reģistru. Nu, man jāatvainojas komisāra kungs, bet dalībvalstis tik ātri metas. Uh, Nu, apvainot parlamentu, ka netiek apstiprināts PNR, bet mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz caurumu, ļoti būtiski caurumu, lai varētu sasniegt to, ko apgalvo, ka tas varētu sasniegt. Čarter lidojumi nav ietļauti, jo dalībvalsts to nevēlējās, ne jau tāpēc, ka parlaments to neierosināja, un arī privātās lidmašīnas nav iekļauts. Jebkurš uh, eh, Saudī uh, eh, princis vai eh, kāds cits var mierīgi ceļot hm, pa mūsu rivieru vai citām interesantām lietām, ņemot līdzi, uh, ko viņi grib savās lidmašīnās, kaut vai maisus ar naudu. Kurš pārbauda? Neviens, nevienam tas nav jādara. Man, mans jautājums ir šāds. Mēs pieņemam, ka teroristi ierodas no ārpuses, bet tie teroristi, kas uzbruka mums, ir mūsu pašu pilsoņi. Kur tad ir komisiju un dalību valstu ieguldījums programmās, lai novērstu radikalizēšanos, lai identificētu radikalizāciju? Tam, protams, ir jādarbojas kopā ar kopienām, no kurienes nāk šie teroristi. Kas ir darīts, lai novērstu to, ka mēs importējam imamus? Kas saņēmuši norādījumus organizēt teroristiskus uzbrukumus? Esmu Schengen grupas dalībniece un Vēlos noskaidrot, ko ir darījusi komisija un dalību valstis gadījumos, kurus, kurus mēs esam pieredzējuši. Esmu pārliecināti, ka tā ir vairāk nekā viena dalību valsts, kad vīzas, Schengen vīzas, kurām jā, bija jātiek noraidītām, tomēr tiek apstiprinātas bez jebkāda skaidrojuma. Tas ir saistīts ar korupciju pieņemot lēmumu par vīzu piešķiršanu. Protams, un kad mūsu dalību valstis veicina e, šīs e, zelta vīzu, tā saucamās programmas, kur pret investīcijām var iegūt vīzas. Un tad e, korupcija iet līdz pat lēmumiem pieņemt. Jūs jau zināt, par kur dalību valsts mēs runājam. Cecilija Kienge. Grazie, grazie, Klauda. Eh, Paldies, Klauda. Paldies komisāra kungam un arī Gārkala kungam. Es gribu izteikties pavisam īsi, jo pamanīju, ka mēs runājam par karstajiem punktiem. Es apmeklēju vienu Taranto, un tur bija ļoti gara diskusija ar Eiropolu par uh, datu uzglabāšanu. Karstajā punktā apkopo datus un informācija tiek apmainīta arī ar citām aģentūrām. Tad mans jautājums ir par sadarbspēju, par to, kā tā īsti notiks. E, ievērojot datu privātumu, cilvēktiesības, uh, Es mēģinu saprast, vai saikne starp imigrāciju un terorismu, kas tik bieži tiek pieminēta, īstenībā pastāv. Jo mm, tā ir lieta, kas apdraud visas Eiropas stabilitāti. Es domāju, ka faktiski mēs esam kara situācijā, kādam tā ir jāapstādina. Uh, Cita vēlas to darīt ar izglītojošiem instrumentiem, bet patiesais karš, manuprāt, ir ārzemnieku medīšana, atšķirīgu cilvēku meklēšana. Mēs koncentrējamies uz cilvēkiem, kas ir ieradušies vakar vai aizvakar, nevis pirms 20, nu 15 gadiem. Es domāju, ka mums ir jāizmanto holistiska pieeja, ja vēlamies atrisināt problēmu. Paldies, un visbeidzot, Lopes Agilāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Tā kā esmu pēdējais, kam tiek dots vārds. Pirmkārt, gribu teikt paldies komisārim un Garkova kungam, ka esat ieradušies, ka esat uh, runājuši par to, cik svarīga ir sadarbspēja. Bet es arī gribēju teikt, ka mēs pieņem, ka vairākums no tiem, kas izteicās, uh, pareizi pateica, ka mēs visi piekrītam, ka jautājums ir ļoti svarīgs, ka mums ir jāmācās no briesmīgās pieredzes. Um, Domā, kā nodrošināt drošību, kā pastiprināt drošību Eiropas pilsoņiem. Es gribēju uzdot divus uh, faktiskus jautājumus. Pirmkārt, kad tas notiks, kāds ir kalendārs? kāds tieši ir laika grafiks, lai tiktu nodrošināta sadarbspēja, lai varētu atbildēt uz pilsoņu sūdzībām par sadarbspējas trūkumu. Un otrs jautājums. Kādi ir trūkumi, kādas ir, kādas ir barjeras, ko rada dalībvalstis? Kādi ir to iemesli? Jo. Ja Mēs nevaram atsaukties uz uh, pamatiesībām, un tu pieminēt valstu suverenitāti, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Un vai komisija, pati komisija ir ņēmusi vērā Eiropas Savienības tiesas spriedumus, uh, vairākus, kuri konsekventi ir norādījuši to, ka katru reizi, kad esam mēģinājuši panākt datu nodošanu vai datu apsaimniekošanu vai datu izmantošanu, ka tādos gadījumos mēs esam pārkāpuši Eiropas pamatiesību hartu. To arī skādi norādīja nesenais spriedums par Kanādas Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru. Paldies, paldies, komisāra kungs, ļoti daudz jautājums, un tagad atspoguļo to, cik liela interese ir par šo jautājumu. Paldies, Klod! Paldies visiem par jūsu komentāriem, piezīmēm, jautājumiem un arī pārdomām. Tas tikai pierāda, ka mēs esam vienisprātis par pamatprincipu, ko arī uzsvēra Lopes Agalera kungs nepat. Nu Kā lai nodrošinātu augsta līmeņa drošību mūsu pilsoņiem, kas ir mūsu prioritāte, mēs nedrīkstam pārkāpt pamattiesības. Tas jau bija skādrs no paša sākuma, un galvenokārt tās ir tiesības uz datu aizsardzību. Neaizmirsīsim, ka mums ir uh, jauns datu aizsardzības ietvers, kas drīz stāsies spēkā. Tā principi, vadlīnijas, šie principi mūsu darbā pie šodienas spriežamā jautājuma sadarbspējas. Paldies par pausto atbalstu, jums ir pilnīgi taisnība. Mūsu sistēmām ir jābūt labāk sastarpēji savienotām bet, kas ir vēl svarīgāk, tām ir jābūt labāk izmantotām, kā to uzsvēra Zīpels kundze. Zināt, ka sadarbspējas jomā mēs dodam priekšroku tādai tīra darba galda pieejai, lai jums un padomēji būtu iespēja noslēgt diskusijas par individuāliem instrumentiem, kas esam ierosinājuši, proti ETIES, ERDAK, braukšanas izbraukšanas sistēmu un SIS. Ja mēs iesniegtu vēl vienu priekšlikumu, pirms vēl ir pieņemti iepriekšējie priekšlikumi, tas visu procesu padarītu uh, daudz sarežģītāku. tiklīdz darbs noslēgsies, tad instrumenti būs tas pamats, uz kura mēs veidosim sadarbspēju. Mēs veiksim pamatīgu ietekmes izvērtējumu sadarbspējas priekšlikumam, īpaši iekļaujot datu aizsardzības aspektus. Kas attiecas uz augsta līmeņa ekspertu grupas um, darba progresu. Eolīsa direktārs droši vien par to pastāstīs jums pēc brīža. Zīpals kundze un ab, Abras kungs. Kas attiecas uz Eiropas Savienības un Kanādas PNR vienošanos? Atcerēsimies, kas tiesas spriedums ir ārkārtīgi svarīgs, lai noteiktu juridiskos parametrus, ja kāda veida nākotnes um, uh, nolīgumam par pasažieru datu reģistru starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Atbilde, ko uh, sniedz tiesa, bija šāda, ka ierosinātā vienošanās nevar tikt noslēgta pašreizējā formā, jo dažas no tās normām neatbilst mūsu pamatiesībām, jo īpaši tiesībām uz datu aizsardzību un privātumu. Tiesa atzina, ka pasažieru datu nodošana no Eiropas Savienības uz Kanādu ir pamatota, lai garantētu sabiedrīsko drošību, cīnītos pret terorismu un nopietniem noziegumiem. Bet uh, jāņem vērā, ka uh, vairākas normas ierosinātajā vienošanā nenosaka skaidrs un pietiekami uh, eh, precīzus noteikumus. ka pasažieru datu izmantošana ir svarīgs instruments, lai cīnītos pret terorismu un nopietniem noziegumiem. Tad mēs spērsim nepieciešamos soļus, lai turpinātu pasažieru datu nodošanu, lai tik garantējot uh, pamatiesību ievērošanu atbilstoši tiesas spriedumam. Tagad mēs noslēdzam darbu pie savas tiesas sprieduma analīzes Un uh, drīz arī mēģināsim panākt mandātu no padomas, lai varētu uzsākt sarunas ar Kanādu par uzlabotu vienošanos, kas pilnībā atbildīs prasībām, kas noteikts tiesas atzinumā. Un kādas būs sadarbspējas sekas. Vies um, zināms, nav tieši piemērojams Eiropas informācijas sistēmas sadarbspējai. Bet, kā jau es teicu, tad mēs ļoti rūpīgi izanalizēsim to, kādas būs um, sekas uz citām politikām, tā skaitā arī liela mēroga datu apkopošana, tā skaitā arī par sadarbspēju. Mūsu apspriest, apsvērtās iespējas pilnībā ievēros pamatiesību prasības, tā skaitā arī prasības par datu aizsardzību. Mēs garantēsim to, ka jebkādi priekšlikumi uh, tiks sagatavot pilnībā ņemot vērā tiesas uh, spriedumus un arī neseno atziņumu par pasažieru datu reģistru. Albert Kungs, es pilnībā piekrītu tam, ka Mums nevajadzētu savstarpēji savienot mūsu sistēmas. Tām jābūt sadarbspējīgām. Tā ir uh, datu aizsardzībā visdraudzīgākā iespēja. Fārgā Intvēlas kundze. Es uh, zinu, ka ir jūsu pieprasījums par piekļuvi informācijai. Mani dienesti ir rīkojušies saskaņā ar regulu 49 no 2009. gada. Dažos gadījumos daļas par atbilstību tika svītrotas saskaņā ar tiesību aktiem, vai arī piekļuva, kas tika liekta, pamatojot to ar um, nepieciešamību aizsargāt informāciju par komisijas iekšējo lēmumu pieņemšanu. Es ceru, ka ombuds palīdzēs mums tālāk noskaidrot jautājumu. Kā arī jūs norādījāt, tad mm, nākotnes sistēmas būs sadarbspējīgas, tā tiks iekļauti gan biometriskie dati, gan identitātes dati. Bet tas nenotiks uz datu aizsardzības rēķinu. Gluži pretēji. Visas nepieciešamās garantijas personas datu aizsardzībai tiks iekļautas mūsu nākotnes priekšlikumos. Datu piekļuvis kontrola ir ārkārtīgi svarīga. Tā tiks īstenot pilnībā vērojot datu aizsardzības noteikumus. Un tā tiks um, ierobežota ņemot vērā paredzamo mērķi, kādēļ informācija tiek pieprasīta. Mēs cieši sadarbosimies ar datu aizsardzības iestādēm, sagatavojot mūsu institīvas nākotnēm tehnoloģiju un informācijas sistēmas robežu pārvaldīšanai migrācijai un drošībai, tās var palīdzēt uh, valsts iestādēm aizstāvēt un īstenot pamatiesības. Tātad drošības pasākumi, garantijas un aizsardzības mehānismi, tie tiks paredzēti jebkādā nākotnes informācijas sistēmā. Mūsu priekšlikums par sadarbspēju to pilnībā ņems vērā. Komisijas pieeja ir šāda. Nodrošināt augstu līmeņa datu aizsardzību, kas pilnībā atbilst uh, atjauninātajiem datu aizsardzības noteikumiem kopā ar sadarbspēju un to, ka informācija, piekļuva informācijas sistēmām būs strikti ierobežota. Žānas kundze. Jūs pateicāt kaut ko, kas man šķita ļoti svarīgi, proti cīņa pret radikalizāciju. Tas ir kāds cits jautājums, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Es ceru, ka mēs varēsim par to jau drīz diskutēt, tāpat arī ar Gomešas kundzi runājot par etijas. Runājot par etijas. Mēs varētu pieprasīt, eh, netiek domāts pieprasīt eh, vairāk informācijas, ja tiesas sakarā, kā par vizām. Piemēram, ja mēs runājam par uh, biometriskiem datiem, tie netiks apkopot. Runājot par ADO, par pieņemšanu un izmantošanu, esmu pārliecināts, ka mums nav pietiekami daudz laika noteikumi apsteidza mūsu darbu, un šie nu, notikumi ir patiešām dramatiski, un tie pārvietojas daudz ātrāk nekā mēs. Bet savukārt esmu ar jums viens prāts, ka nevaram visu turpināt um, darīt kā ierasts. Īstenošana un sistēmu pareiza izmantošana ir izšķirīgi svarīga, kā jau to teicu savā ievadrunā. Interoperability. We will work. Un runāt par sadarbspēju. Kā jau es iepriekš teicu, tad mēs eh, strādājam pie tā, lai mm, meklēšana uh, Uh, sistēmās būtu vienkārša, lai būtu viena meklējuma portāls. Tas ir tas, ko gribam uh, panākt. Tiks iegūta informācija no pārējām atsevišķajām sistēmām gan par uh, biometrisko, gan alfanumerisko infor, datiem. Mēs neveidojam tādu vienu superbāzi. Kudrīskas kundze. Uh, visu Eiropas Savienības pilsoņu robežu šķēršošanas gadījumu eh, reģistrēšanu, tai būs ļoti eh, būtiska ietekme uz datu aizsardzību. Tieši tādēļ mūsu Eiropas Savienības ziņojumā pavisam skaidri ir teikts, ka šīs iespējas samērīgums vēl nav skaidri pierādīts. Šeit šī kundze. Dalībvalstis apmainās izlūkošanas informāciju savā starpā, bet galvenokārt tas notiek ārpus Eiropas Savienības ietvera. Dažas dalībvalstis sadarbojās, viņas apmainās ar informāciju, bet mēs vēlamies, lai visas dalībvalstis iesaistītos. Eiropas Savienības kompetence šajā jomā ir skaidri noteikta. To pavisam skaidri veido līgumi. Nacionālā drošība ir dalību valstu ekskluzīva kompetence un atbildība. Jā, mums ir jāpanāk lielāks progress nākotnē. Tomēr Eiropas saimnes instrumenti ir uh, pieejami drošības un izlūkošanas dienestiem. Drošības dienesti var arī uh, publicēt brīdinājumus uh, SIS ietvaros par um, aizdomās turētajiem terorismā, un dažas no drošības aģentūrām jau sadarbojās ar Eiropolu. Viņas varētu to darīt vēl labāk, bet uh, to jau viņas ir darījušas, jo tagad divus gadus pēc pirmajiem dramatiskajiem notikumiem mēs jau vairs neesam iepriekšējā situācijā. Un, uh, kad tikos ar Eiropolu, un uh, toreiz uh, visam citas, citi iespaidi nekā tagad. Un ticiet man, es piekrītu jūsu viedoklim, ka beidzot ir jābūt ambicioziem un drosmīgiem, lai pārvarētu drošības tabū jautājumus no pagātnes un lai mēs varētu veidot patiesu Eiropas informācijas sistēmu. Es zinu, ka daudz dalībvalsts nebūs pozitīvi noskaņotas pret šo ideju. Pirms diviem gadiem, kad uh, mēs aizsākām šo priekšlikumu un saņēmām pirmās reakcijas, un divus gadus vēlāk es saprotu, ka dalībvalstis ir daudz labāk apzinās un ir nobriedušākas un gatavākas runāt, diskutēt par to. Kā jau es teicu savā ievadu komentārā, ka ja būtu bijusi informācijas apmaiņa, uh, Iespējams, ka dažus no šiem traģiskajiem uh, notikumiem būtu varējis jau paredzēt un arī novērst. Bet, nu, ir atsevišķas valsts, kas vēl pretojas tam, bet te nu mēs esam, un nu, mēs ceram uz Eiropas parlamentu ieguldījumu, lai problēmu pārvarētu. Kīņģe kundze. Jūs pieskārāties arī vēl vienam svarīgam politiskam jautājumam - cilvēktiesību ievērošana un nediskriminācija. Visi cilvēki. Visiem, īpaši tiem uz ārējām robežām, ir jāizrāda cieņa katram individam. Um, no tā es nekad neatkāpšos. Mēs nedrīkstam mums nevajadzētu jaukt migrantus ar teroristiem. Esmu teicis to jau vairāk kārt. Jo mums ir jāneutralizē šī ļoti bīstamā tendence, kas ir pretrunā ar mūsu sabiedrības kohēziju. Nu, Eh, trešo valstu pilsoņi, kas mums ir pievienojušies, kas dzīvo pie mums un kuri nekādā veidā nepiekrīt uh, teroraktu veicēju idejām un darbībām. Labs Agalera kungs, es sāku ar jums un arī pabeigšu ar jums. Kā jau es teicu, tad mūsu mērķis laika ziņā ir pabeigt šo, tad atklāju šo priekšlikumu līdz gada beigām. Mēs vēlamies, lai tas tiktu pieņemts un īstenots līdz 2020. gadam. Un jā, protams, tiesas spriedumu par datu apstrādi un aizsardzību, kā jau vairāk kārt teicu, būs mūsu vadlīnijas mūsu darbā. Paldies visiem par jūsu ieguldījumu, par jūsu uzmanību. Paldies, Dimitris. Gārkau kungs, lūdzu. Paldies. Mēģināšu patē, papildināt komisāra kunga teiktu. Un Zīpels kundze teica, ka datu bāžu apjoms palielinās un e, tas varbūt automātiski nenozīmē labāku to lietošanu, bet īstenībā mēs darām visu, lai sasniegtu abus mērķus, e, aizpildām tukšos e, informācijas caurumus un pēdējo gadu laikā tika pabeigts arī daudz, lai jau mūsu rīcībā esošās datubāzes varētu izmantot labāk. Piemēram, 2016. gadā SIS tika izmantota vairāk kā 4, 4 miljonus reižu, salīdzinot ar situāciju pirms diviem gadiem, ka šis skaitlis bija divreiz mazāks. Tas pats attiecas arī uz uh, sistēmā atrodamajiem datiem. Un tāpat daudz tika darīts, lai uzlabotu datu kvalitāti un. Uh, tiešā veidā tika ņemti vērā arī datu aizsardzības uh, principi, jo, jo augstākas kvalitātes dati ir šajā sistēmās, jo lielāka iespējamība, ka tie uh, ievēro visus datu aizsardzības noteikumus. Tika runāts arī par sadarbspēju, starp savienošanu, bet sadarbspēja un šī savienošana nav viens un tas pats. Šī interconnectivity nozīmē datu um, apmaiņu, bet sadarbspēja nozīmē tas, ka šī uh, cilvēki iepazīst ar datu bāzē esošajiem datiem. Jā. Uh, ir kaut kādas jaunas prasības, tagad runājot arī par šo savienojumības uh, uzlabošanu, tad mēs ar to iepazīsimies, bet uh, sadarbspēja ir kaut kas pavisam cits tika uzdot arī vairāki jautājumi, kā tad šī sadarbspēja ikdienā darbosies. Tā tad tiks apkopoti dati datu bāzēs, lai piekļūšiem datiem būtu vienkāršāka. Un katrā ziņā vienmēr ir jāievēro tiesības piekļūt šīm bāzēm. Runājot par grafikiem, komisāra kungs pateica skaidru un gaiši, mēs uh, strādājam uh, kopīgi, lai regula stātos spēkā jau šogad, un uh, mēs pēc tam vēl izstrādāsim precīzāk grafiku. Gala datums varētu būt 2020. gads, bet man ir jāpiemin arī e, šie priekšlikumi, kas attiec uz astoņu gadu laika periodu, tur ir iekļauts arī atsaucas uz sadarbspēju. Šis būs pamatīgs darbs, tas prasīs daudz laika. Un e, jāsaka gan, ka ieguvēji, tad, kad tas viss e, sāks darboties, būs visi, gan pilsoņi, kas varēs baudīt drošāku vidi, gan arī robežsargi. Jūs jautājāt, kā tad sadarbspēja uzlabos datu aizsardzību bez pārāk lielas gremdēšanās tehniskajās detaļās. Mēs runāsim par labākām identifikācijas iespējām, citreiz rodas problēmas, jo cilvēki izmanto vairākas identitātes, piemēram, terorista uzbrukums Berlīnē, uh, Ziemassvētku tirdziņā pagājuši gadu uh, Vācu izlūk dienesti uh, vēlāk konstatēja, ka uzbrucējiem ir bijuši, bijuši 14 dažādas identitātes, bez sadarbspējas to visu noskaidrot nebūtu iespējams. Un datu kvalitāte arī tiks uzlabota, jo kvalitatīvāki dati, jo mazāka iespēja ka tiks pārkāptas cilvēku individuālās tiesības. Par riska analīzi gribēju pateikt, ka tas ir ļoti plašs jautājums. Riska analīze notiek konkrētos apstākļos. Es gribēju jums tikai pateikt, ka visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar sadarbspēju, uh, runājot arī par ETS sistēmu un iebraukšanas, eh, izbraukšanas sistēmu, eh, norisinās riska analīzes ļoti rūpīgi, arī runājot par biometrisko datu apkopošanu un tiek arī izmantoti visi nepieciešamie drošības parametri. Tas notiek regulāri, to dara aģentūra. Aģentūra tāpat ļoti cieši sadarbojas ar datu aizsardzības uzraugu Pagājuši piekdien mums bija arī diskusijas par sadarbspēju, par uh, uh, tādiem jautājumiem kā, piemēram, datu uh, krātuve un šī datu novietne vai noliktava. Un, protams, process uh, joprojām turpinās. Un mēs arī nopietni uztveram visus ieteikumus, kas uh, mums tiek adresēti. Arī datu aizsardzības uh, uzraugs tiek uh, iesaistīts mūsu darbā, runājot arī par privātumu principu īstenošanu, tad, kad sistēmas tiek veidotas. Mēs to visu tā datu aizsardzību uztveram ļoti nopietni. Kiengas kundze uzdeva jautājumu par to, kā var garantēt arī uh, datu apkopošanas, ievākšanas brīdī datu aizsardzību. Mēs jau nerunājam par kaut ko, ka mainīsies likuma, runājot par to, kas tad drīkst piekļūt šiem datiem. Uh, privātums, eh, datu aizsardzība, jebkurā gadījumā tiek ievērota tur um, šī sadarbspēja neko nemainīs. Īstenībā tieši pretēji mēs varēsim vēl augstāk pacelt šo datu aizsardzības latiņu. Un Kjēngas kundze arī pavaicāja par uh, piešķirto finansējumu. Jā, sadarbspēja ir milzīgs projekts. Aģentūrai vajadzēs vairāk naudas, vairāk darbinieku, lai varētu veikt um, saviem līdzinējiem darba pienākumiem līdzteks arī jaunos pienākumus. Un komisijas uh, priekšlikumā par um, sadarbspējas regulu, tas jau ir minēts, aģentūrai tiks piešķirts piešķirts vairāk resursu, līdz ar to mēs savu uh, darbu varēsim paveikt jau līdz 2020. gadam. Paldies! Paldies, Garkova kungs! Jā, tā bija ļoti tāda ražīga sēde. Dargie kolēģi, paldies, ka jūs palikāt šeit līdz galam. Komisāra kungs, jūs jau zināt. Es neminēju Nesaukšu vārdā jūs kolēģi. Nē, īstenībā labi pateikšu. Tīmērmans kungs neatbild uz tiem jautājumiem, ko ir uzdevuši kolēģi, kas jau vairs zālē neatrodas. Bet jūs atbildēt uz pilnīgi visiem uzdotajiem jautājumiem. Varbūt, ka viņam uzdod vairāk jautājumu nekā man, saka Avram Opalis kungs. Nē, nē, nu nevienam tik daudz kā jums nejautā. Labi, šis bija ļoti interesants jautājums, eh, un kolēģi izrādīja patiešām lielu entuziasmu. Paldies visiem par eh, jūsu pacietību. Komisāra kungs, paldies par sniegto informāciju. Dargie kolēģi, Jāsaka, ka būs otrā sadarbspējas pakotne, šķiet tā dienas gaisma varētu ieraudzīt decembrī. Mēs ceram, ka darbu pie tās noslēgsim līdz šī sasaukuma laika beigām. Jā, šis ir bijis tāds ļoti. Uh, apjomīgs darba cēliens šajā pirmdienā, bet katrā ziņā visiem, kas piedalījās, liels paldies, paldies komisāru kungam, paldies Garko kungam. Jā, šis ir bijis tāds nogurdinošs darba cēliens, it sevišķi ņemot vairāk ir pirmdiena, bet katrā ziņā paldies kolēģiem, kas palika zālē līdz beigām. Jā, es saprotu. Jūs šodien arī esat ieradušies Briselē, esat ceļojuši, tādēļ tas ir vēl jo grūtāk palikt sēdē līdz beigām, bet katrā ziņā paldies visiem, paldies komisāru kungam un Līsa direktoram arī.